Jā, meine Damen un Herren, liebe Kollegen, liebe Dargie kolēģi, dārgās kolēģis, labrīt! Vēlējos jūs sveikt šajā rīta cēlienā. Šodien uh, darba kārtībā ir ārkārtīgi daudz punktu. Dārgie kolēģi, vai varētu lūgt jūsu uzmanību priekšādātais pāriet uz angļu valodu? Mums ir tik pilna darba kārtība. Rules, how to... Es domāju, mums vajadzētu pieturēties pie konkrētiem noteikumiem, lai varētu visus šos punktus izņēmt. Pirmām kārtām, vai kādam kolēģim ir piezīmes par darba kārtību? Nē. Man ir tikai jāpaziņo. Ka mēs mēģināsim sastruktūrēt darba kārtību tādā veidā, lai varētu izņemt pēc iespējas vairāk punktu. Tieši 12.30, 11.30 eh, pie mums ieradīsies komisāra Konija Hedegārda, līdz ar to mums līdz 11.30 ir jāizņem visi punkti. Um es atvainojos, saka priekšsēdētājs, bet tā nav mana vaina, ka protokoli vienmēr uh, sasniedz mūs tik vēlu. Uh, Tagad piektais darba kārtības punkts. Mums katram punktam būs apmēram pusstunda. Enerģijas tirgus, integritāte un pārredzamība. Dargie kolēģi, lūdzu, skatīsimies arī pulkstenī. Tad, kad izteiksimies, pirmais izteiksies, kad Cimarkakisa kungs, kā referents, bet katram pusstunda. Mums tas ir jāpaveic. Jā, jā, nav nekāda problēma, saka Cimarkakis kungs. Paldies priekšsēdētāji kungs, ka devāt man vārdu. Uh, Šodien mēs atkārtot runājam par grozījumiem un arī par kompromisu grozījumiem. Es varu paziņot, ka pēc ļoti veiksmīgas sadarbības ar ēnu referentu Georga kungu, Svabadas kungu, Čimanska kungu un Turmesa kungu no. Uh, 355 grozījumiem izveidojas 33 kompromisu grozījumi un e, mazāk par 200 grozījumiem. Esmu ārkārtīgi gandarīts par šo veiksmīgo darbu un vēlējos pateikties arī sekretariātam par to, cik labā sadarbības garā uh, norisinājās šis darbs. Mēs sazinājāmies arī ar komisiju, un e, šī atgriezeniskā saikne arī radīja gandarījumu. Mēs sazinājāmies ar sekretariātiem. Uh, Un eh, beigās varējām vienoties par kopīgu pozīciju. Pēc tik veiksmīgas sadarbības ar komisijas vēlos jūs iepazīstināt ar kompromisu grozījumiem, lai jūs zinātu, par ko tad īsti rītdien balsosim. Sākumā runāsim par direktīvas aptvērumu. kompromisa grozījumos eh, numur 20 un 21 ir atspoguļots tieši aptvērums. Uh, Mēs runājam galvenokārt par gāzes un elektrības tirgiem, bet kompromisos tāpat ir arī atsauce uz emisiju certifikātiem par transakcijām, kas notiek ar emisijām, un arī par atvasinātajiem eh, instrumentiem, jeb derivātiem, kas attieksies uz emisiju tiesībām. Te ir tāpat runāts par informēšanu un novērošanu, bet eh, tās nav, tie nav saistoši uzdevumi. Uh, bet eh, runājot par certifikātiem, par novērošanu certifikātu tirgu, eh, novērošana norisinās pēc brīvprātības principa. Un es, eh, attiecīgā aģentūra, tiks informēta, bet tai nebūs kompetenču. Tālāk esam vienojušies par definīciju, esam to uh, precizējuši, ko īsti nozīmē insider information. Uh, Mēs eh, arī esam runājuši par dažādiem piemēriem. Eh, tas ir 12. punktā minēts 12. kompromisa grozījumā, tālāk 2. un 13. grozījumā tiek runāts par dažādiem produktiem, par līgumiem, kā tiek slēgta līguma par gāzes un elektrības piegādu un pārvadi Eiropas Savienības teritorijā. Un ko nozīmē šie derivāti, jeb atvasinātie instrumenti tieši gāzes un elektrības tirgū. Runājot eh, par uh, insider tirzniecību, tas ir minēts 15. kompromisa grozījumā, un mēs esam 16. grozījumā runājuši par novērošanu, it sevišķi gāzes tirgū. Dārgie kolēģi, tagad daži vārdi par de minimis noteikumu, kas ir minēts kompromisa grozījumā numur 14. Šim grozījumam nevajadzētu atteikties uz maziem uzņēmumiem, jo tas nozīmētu pārāk lielu slogu. Tādēļ kompromisā esam vienojušies par to, ka komisija, pateicoties deleģētajiem tiesību aktiem, noteiks konkrēto sliekšņu vērtību. To mēs vēl neesam precizējuši, jo tas tiks noteikts tieši deleģētajā tiesību aktā. Un tālāk ir tāds XX skaitlis gigavat stundas gada laikā, tātad eh, šo skaitli mēs aizpildīsim tikai vēlāk laika gaitā. Jārunā par lielo tirzniecību un enerģijas produktiem. Ja šie uh, produkti eh, ne, neietekmēs tirgu pārāk spēcīgā mērā, tad tie tiks iekļaut de minimis noteikumā. Tālāk 20. kompromisa grozījumā tiek runāts par informēšanu. Aģentūrai informācija ir jāsaņem tiešā veidā, izņemot uh, tos gadījumus, kad jau ir izveidots konkrētas ziņojumu sniegšanas struktūras. Dažās valstīs šādas struktūras jau pastāv. Saistības sniegt informāciju uh, tirgus dalībniekiem ir ierobežotas, informācija uh, vienlaicīgi tiek sniegta gan aģentūrai, gan citām interesētajām pusēm. Tas nozīmē, ka aģentūra visu informāciju saņem tiešā veidā, bet ja būs vēl papildus uh, informācijas sniegšanas saistības, uh, tad aģentūra tiks informēta kopīgi ar citām iestādēm, piemēram, Vācijā pastāv karteļtiesības, un uh, no tehniskā aspekta raugoties to ir vienkārši īstenot tālāk. Sastajā grozījumā tiek runāts par uh, informācijas tehnoloģiju sistēmu, par tādu jūtīgu komerc uh, informācijas aizsardzību un esam vienojušies, ka ir jāizmanto vislabākie pieejamie drošības standarti, kas ir pieejami Eiropā, eh, arī eh, sadarbojoties ar ENISu, ar aģentūru, ja tas ir nepieciešams. Kas notiks ar tiesību aktiem? 15. grozījumā ir eh, runāts par deleģētajiem tiesību aktiem. Ir izvirzīts noteikums, ka Eiropas parlaments un padomu tiek iesaistīts šajā darbā. Jūs noteikti būsiet informēti par to, ka deleģētie tiesību akti tiek izstrādāti un komisijas sagatavojot deleģētos tiesību aktus saulaicīgi Uh, informēs Eiropas parlamentu par sagatavotajiem dokumentiem, tāpat informēs arī padomi, lai uh, komisija iesaistot ekspertus varētu organizēt pietiekam atbilstīgas un uh, tādas pamatīgas konsultācijas. Es domāju, ka tā ir normāla prasība, ka mēs tiekam informēti tāds uh, strīdu sābols bija reģistrācija vai arī tirgus dalībnieku autorizācija. Arī padomē tas tika apstrēdēts. Un dalība, val, ir dalība valsts, kurās ir atļauju izsniegšanas sistēma un citās tādas nav. Astotajā kompromisā mēs vienojamies par to, ka katra valsts izveidos savu atļauju sistēmu vai arī reģistru vainu vainu. Un ja dalība valsts nevēlas izveidot šādu atļauju izsniegšanas sistēmu, sistēmu brīvprātīgi, tad ir jāievieš eh, obligāts reģistrs, par to tiks izstrādāts arī deleģētais tiesība akts. Gada skaitlis vēl nav noteikts, bet mēs vēlamies, lai komisija deleģētajā tiesību aktā jau nosaka konkrētu laika posmu. Tātad, cik ilgākā laikā uh, jāizveido reģistra tajās dalību valstīs, kurās vēl nav uh, patstāvīgas atļauju izsniegšanas sistēmas. Tālāk runājot par harmonizāciju migrāciju. Tas ir apspriests 9. kompromisa grozījumā. Mēs esam vienojušies par to, ka dalība valstis izveidos minimālos standartus runājot par sankcijām un sankcijas sankcijām, protams, ir jābūt uh, piemērotām uh, un atbilstīgām tiem zaudējumiem, ko uh, kaut kādu pārkāpumu gadījumā cieši patērētāji. 9. un 18. grozījumā mēs runājam par datiem, bija vienošanās, un es jau minēju, ka komisija, sagatavojot eh, tiesību aktus, var noteikt, kurā brīdī sankcijas stājas spēkā. Šeit eh, jūs varat atrast eh, skaitli 201 un x, tā tad eh, sākot ar 2011. gadu, un, un, un var šo skaitli vēl papildināt. Tas vēl nav galīgais datums. Un visbeidzot, tā sauktie slavenie sakaru virsnieki bija izdarīts spiediens no Slovenijas puses, vai mēs vēlamies ieviest šādas struktūras vai nē. Mēs jau esam uh, guvuši pieredzi, ja uh, kādā valstī ir uh, pārstāvēta Eiropas Savienības aģentūra, tad valstis, kurā tās atrodas, veic spiedienu, lai netiktu uh, izveidoties šādas sakaru iestādes. Tādēļ mēs grozījumā esam noteikuši, ka ESA, kas atrodas Slovānijā, Slovenijā, mēs vēlamies uh, aprīkot gan ar cilvēku kapitālu, gan, protams, arī ar finansējumu. Un mēs esam noteikuši, ka ESA arī sazinās ar svarīgākajām tirzniecības iestādēm. Es vēlējos visiem kolēģiem pateikties par tik labu un auglīgu sadarbību. Esam tikušies neskaitāms reizes ziņojuma tapšanas laikā, un esmu arī gandarīts par to, ka varu jums prezentēt tādu labu rezultātu. Esmu uz to lepns. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Nu jā, tagad ir pieteikušies daudz runātāju. Lūdzu nākamajiem runātājiem skatīties pulkstenī. Un katram ir jābūt disciplinētam un eh, ir jāizsakās neilgāk par divām minūtēm. Tagad izteiksies eh, ēnu referenta Gürka kungs. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és... Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Működésért a jelentéstevőnek. Vēlējos pateikties uh, referentam un ēnu referentiem par sadarbību. Un es domāju, ka pārējie ēnu referenti man varēs tikai piekrist, ja es teikšu, ka sadarbība bija nu dien veiksmīga. Es arī tāpat ceru, ka pateicoties mūsu darbam ziņojumu projektu izdevās uzlabot. Jo Eiropas komisija mums iesniedz jau tādu ļoti labu priekšlikumu. Man ir tāds visai viegls uzdevums, jo referenta kungs jau īstenībā atspoguļoja visus būtiskākos kompromisus. Mēs varējām vienoties uh, par tādiem divējādiem kompromisiem, uh, varētu šos kompromisus sagribēt, sagrupēt divās kategorijās. Pirmie kompromisi attiecas uh, uz dažādām detaļām, uz to, ka nevajadzētu rakstīt paralēlus ziņojumus, un tiek runāts arī par precīzāku insider trade definīciju. Un uh, tie ir tie piemēri, kas tiks uh, iekļauti uh, deleģētajos tiesību aktos un nozīmēs labāku praktisku to īstenošanu. Otrajā kompromisu grupā ietilpst tādi kompromisa grozījumi, kas uh, nedaudz uh, izstiepīja direktīvas aptvērumu, runājot par uh, atļauju harmonizāciju un sankciju harmonizāciju. Tieši tādēļ mums ir jāpaturprātā realitāte, piemēram, izsniedzot atļaujas Eh, jāpaturprātā reģistru izveidas sistēma, jo tas ir pietiekami labs kompromiss, eh, par to mēs varam vienoties, un dalību valstīm to patiešām būs vienkārši īstenot, lai deleģētos tiesību aktus varētu transponēt gan pēc gara, gan pēc burta. Tas ir tāds praktisks kompromiss. Domāju, ka tā bija vienīgā iespēja, lai varētu eh, vienoties par tādu labu līdzsvaru. Rezumējot, varu teikt, ka pateicoties labai sadarbībai ir kaldināti veiksmīgi kompromisi un pateicoties tam mēs vedot sarunas ar padomu būsim izdevīgās pozīcijās un varēsim panākt to, ka šis tiesība akts stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk. Tagad Vērmadu Rēles kundze, kas runās eh, Svobats kungu vārdā. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es vispirms vēlētos atvainoties Svobods kunga vārdā. Viņš ir ēnu referents. Viņš lūdza, eh, lai mēs pasakam, ka kā grupu mūs ļoti apmierina referenta paveiktais darbs. Viņa mm, atklātība un vēlme sadarboties ir novedusi pie lieliska rezultāta, un mēs vēlētos ar to viņu apsveikt. Es domāju, ka referents ļoti labi paskaidroja visus grozījumus, un mana grupa tos arī atbalstīs. Es domāju, ka vienošanās ir panāktas, un parlamentam šeit ir ļoti spēcīga pozīcija pret padomi. Es domāju, ka trialogā mēs panāksim lielisku rezultātu, un trialogs sāksies atgādināšu jūnijā. Šimanska kungs lūdzu. Paldies! Sadarbība, kas izvērtās starp referentu un ēnu referentiem, bija nu dienu veiksmīga. E, które w tym rozporządzeniu mamy, to jest trudne rozporządzenie o, o, o, o wielkim. Pateicoties tam, mēs varējām atrast labus kompromisus. Šī ir sarežģīta regula un tā nozīmēs ļoti daudz enerģētikas tirgumu. Tādēļ ir ļoti labi, ka mēs varējām vienoties. Man, protams, nav daudz laika, tādēļ pieminēšu tikai divus jautājumus, kas ir uh, visai sarežģīti. Pirmkārt, runājot par datiem. Mums ir eh, jāsaprot, kuri dati tiks uh, iesniegti reģistrēšanas iestādēm, uzraudzības iestādēm. Ir jābūt arī konkrētiem tehniskiem standartiem, lai varētu garantēt augstu datu aizsardzības līmeni. Tas viss ir atspoguļots kompromisos. Runājot par deleģētajiem aktiem. Mēs nerunājam tikai par to, ka kaut kādā veidā ir jāietekmē Eiropas komisija. Mēs vēlamies uh, garantēt juridisko noteiktību arī tirgus dalībniekiem. Ir uh, skaidri jāpiemina deleģētie akti šajā dokumentā. Ir jābūt labai sadarbībai starp parlamentu, padomu un komisiju un arī ekspertu starpā. Un kompromisos tas ir ļoti labi formulēts. Tieši tādēļ mēs balsosim par kompromisiem un Eiropas parlamenta pozīcija uh, mūs apmierina, kā jau to atspoguļo Kacimār Kākis kungs. Tagad Turmes kungs lūdzu. Uh, so first... Liels paldies! Un paldies uh, Kacimār uh, Kākis kungam. Viņš reizēm atteicās uh, spēlēt šo te lomu, ko dažs labs te cenšas spēlēt uh, un uh, uzspiest kaut kādus tieši nacionālo parlamentu pozīcijas, un šeit mēs no tā izvairījām, izvairījāmies. Ko mēs gribam panākt? Mums vajadzētu aizvērt šos te caurumus vai neaizpildītās vietas šajā direktīvā, un es ceru, ka rīt mēs konsekventi nobalsosim. Uh, Mums ir trīs CPP e grozījumi, 1, 8, 8, 8, 2 un 66. 88. un 66. grozījums. Pamatā ir grozījumi, kas ir pretrunā ar kompromisu, ko mēs atradām. Es ceru, ka mēs uh, atkal neatvērsim šos aizpildītos caurumus, ko mēs sarunu ceļā esam pamanījuši aizpildīt. CO2 monitoringa iekļaušana tas ir ļoti labi, jo CO2 tirgus ir ļoti cieši saistīts ar uh, cenu veidošanos uh, elektroenerģijai. Un es domāju, ka mēs rīt nāksim klajā kā zaļa ar vienu grozījumu, kas piešķir noteiktu lomu reģionālai sadarbībai regulātoru starpā. Eh, runājot par ACE, man ir jāsaka, ka šeit nacionālajiem regulātoriem ir sava loma, bet ir ļoti svarīgi, lai šie regulātori sadarbotos savā starpā. Piemēram, Vācija, Francija, Benelux, kur regulātoriem ir ļoti konkrēta loma. Vēl kompromisos mums ir runa mums faktiski nav runa par eh, kriminālām darbībām, bet ir vajadzīgs vairāk caurskatāmības un atklātības tirzniecībā ar uh, ce, uh, elektrības un gāzes tirgū. Un kompromisā mēs esam to, ir, esam to iekļauši, lai acis savukārt emisiju tirzniecības schēmās Eh, iekļaut šīs te, mēs varētu arī šīs te schēmas iekļaut mūsu sarunās. Kolēģi Girek. Girek, kungs, lūdzu. Šanovni e, kolēdzi, vedug mnie možlivošķi. Paldies, dargie kolēģi, kolēģis. Es uzskatu, ka enerģijas tirgos vajadzētu uh, labāk kontrolēt spekulācijas iespējas, piemēram, saīsinot eh, laika posmu, kas atvēlēts datu pārvadēji. Tālāk izpētes institūtiem vajadzētu būt piekļuvēji datiem, kas atrodas Ljubljanā, ESAS aģentūrā. Tas noteikti uzlabos caurskatāmības līmeni. Paldies! Balčytis. Balčytis, kungs, lūdzu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip pat noriu prisidėti prie. Paldies, priekšsēdētājs, arī vēlētos eh, pateikties referentam par eh, šo te ļoti svarīgo dokumentu, kas varbūt ir vissvarīgākais pēdējo pāris gadu laikā, kas ir taps mūsu komitejā. Tas ļauj noteikt ceļus, kā sasniegt mērķus, ko esam definējuši. Eh, kopējā tirgus eh, integrācija prasa kontrolas sistēmu, vienotu sistēmu visā Eiropas Savienībā. Un Eiropai vajadzēs izvēlēties eh, nākotnē, acīm redzot, centralizētu gāzes iepirkšanu, lai nodrošinātu caurskatāmas cenas gan operatoriem, gan patērētājiem. Lielā mērā daudz kas būs atkarīgs no tā, kā mēs kontrolēsim savus enerģētikas tirgus. Eh, ļaunprātīga izmantošana, nelikumīgas darbības, ar tām var tikt galā tad, ja mums būs vienotas sodu sistēma. E, tika jau minēts, ka katra dalība valsts nāks klajā ar saviem priekšlikumiem par minimāliem standartiem sodiem. Sākumā iespējams, ka tas varbūt neatstās lielu ietekmi uz realitāti, bet ja nākotnē atcer aģentūrai būs lielāka ietekme, šobrīd komisija ir tā, kas um, nosaka sodus par konkurences uh, likuma pārkāpšanu. Bet vēlreiz pateicos par ieguldījumu šajā svarīgajā darbā. Jā, Marinkievičs. Marinkievičs, kungs, lūdzu. Dziekuja, paņem, priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties referentam un ēnu referentiem par veiksmīgo sadarbību. Domāju, ka izkristalizējās tāds kompromiss, kas varēs celt konkurēt spēju enerģijas vienotajā tirgū. Eiropas um, enerģijas infrastruktūra un tie tirgus instrumenti, kas ir iekļauti trešajā liberalizācijas paketē, to atbalsta arī Eiropas komisijas iniciatīva, kur tiek runāts par uh, enerģijas tirdzniecības cārskatāmību. Visiem šiem elementiem vajadzētu uzlabot integrācijas procesa noslēgumu līdz 2014. gadam un uzlabot juridisko noteiktību. Runājot par reģistrācijas uh, saistībām, šādu pieeju vajadzētu atbalstīt. Šāds reģistrs neradīs šķēršļus, tam nevajadzētu radīt šķēršļus tirgus dalībniekiem, bet uh, tādā veidā labāk varēs kontrolēt uh, dažādas finanšu transakcijas un tām arī izsekot. Ja tirgu radīsies kādas problēmas arī pārrobežu līmenī, tad būs iespējams labāk un ātrāk rēģēt pateicoties pieejamajai informācijai. Arī tiesību aktiem ir jābūt uh, kodolīgākiem un vienkāršāk īstenojamiem. Protams, runājot par tiesiskajiem priekšrakstiem, eh, tiem ir jātiek ievērotiem gan valstu, gan Eiropas līmenī. Eh, certifikātu piešķiršanai jānorisinās neatkarīgi, un es ceru, ka padome eh, ņems vērā mūsu izteiktās rūpes, un Ungārijas prezidentūras darbs vainagosies ar panākumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad esam beiguši apspriest šo darba kārtības punktu, un ja kāds no komisijas vēlētos ko piebilst, es labprāt dotu viņiem vārdu. Lūdzu. Thank you. No, I would also like from our side. Paldies! Es arī gribētu no mūsu puses pateikties referentam un ēnu referentiem par to viņu paveikto darbu. Sadarbība bija ļoti veiksmīga, izcila. Mēs, protams, pēc tam eh, gribēsim paraudzēties kompromisu priekšlikumu, kompromisu grozījumus, bet es domāju, te nekādas grūtības nebūs panākt eh, vienošanos eh, jūnija trialogā. Paldies! Klingt gut. Nu, izklausās ļoti labi. Jorge, lūdzu, pusminūte. Jā. Daudzi runāja, ka viss ir atkarīgs no sarunām ar padomu. Protams, ir vēl daži jautājumi, par kuriem ir jāvienojas, bet eh, politiskās grupas tomēr uh, ir ieņēmušas vienotu pozīciju. Ir varbūt dažas viedokļa atšķirības, bet tādos lielos vilcienos mēs visi skatāmies vienā virzienā. Liels paldies arī komisijai par šo izcilo priekšlikumu, ko mēs kā parlaments kā parasti uzlabojām. Paldies! Jā, labi, saka priekšsēdētājs. Nu, tu jau var teikt, uh, ko tu vēlies. Protams, citreiz gadās lielākas problēmas. Protams, viss ir atkarīgs arī no konkrētā gadījuma. Labi. Vēl neesam beiguši darbu pie šī jautājuma, bet esam beiguši to daļēji. Rītdien balsosim un paldies, ka jūs tik labi iekļāvāties atvēlētajā laikā. Sastais darbkārtības punkts lie, lie, vielu ar bīstam lielu ar bīstamām vielām saistīta avārija risku pārvaldība. Žagī Henan ir referents. Lūdzu, jums pirmiem vārds. Paldies, priekšstādātāji kungs. Tad vispārēja lieta direktīva, ko mēs pazīstam ar nosaukumu SVZ2, kas ir saistīta par vielu, eh, kas ir saistīta eh, ar to, kā rīkoties avārija gadījumos saistībā ar bīstamām vielām Um, kuras mērķis ir ierobežot sekas attiecībā uz vidi, arī ir. Um, arī te, te tiek skatīta. Komisija ir izlēmusi pārskatīt šo direktīvu tāpēc, eh, ka tika pieņemts un turpmāk stāsies spēkā, stāsies spēkā regula saistībā pa, par vielu un mikstūru klasifikāciju, matiešanu un, un iepakošanu. Un tādā veidā arī tiek pārskatīta direktīvas struktūra un galvenie noteikumi. Šī direktīva taču netika pārskatīta, kop tā tika pieņemta. Līdz ar to eh, uzdevums ir vienkārši. Parlamentam un komisijai ir uh, vai nu vienkārši uh, jāatsvaidzina šī e, direktīva, vai arī ir reāli tā jāpārskata visādi negadījumu e, sakarā, sākot jau no 1998. gada. Kategorijas bijušās vecās, e, ļoti toksiskās kategorijas ir pārskatītas, vairākas arī specifiski fiziski bīstamas kategorijas. Agrāk tās nepastāvēja, tās tagad uh, aizstāja vispārīgākas kategorijas, tas attiec, piemēram, uz uh, sprākst, uh, sprākstvielām. Komisija ierosina attiecībā uz tām kategorijām, kas bīstamas. Uh, Um, vidēji visu pārskatīt, un te mums arī jāskatās ir uh, drošības noteikumi un attiecīgie lēmumu pieņemšanas procesi. Protams, ka grozījumi nā, vienādi neskar pilnīgi visus, uz to arī norādīja vides komiteja. Mēs uzskatām, ka uh, tām tiem uzņēmumiem, kuriem tas attiec, ir jāpaliek tai, tai pašā daudzumā. Runājot par NVO, tās uzskata, ka principā teksts ir labs, taču dažos jautājumos tām ir ļoti stingri iebildumi. Tātad, vai nu mēs te pārskatīsim visu saistībā ar drošību? un katrs, katra iesaistītā puse varēs piedalīties, un mēs tiešām ceram, ka tā arī būs. Un tagad no referenta puses daži, daži komentāri. Visumā teksts, kas ir ierosināts, paredz arī atkāpes iespējas, un te ir daudz iespēju atkāpties no preventīviem principiem, un tas ir, eh, tas rosina bažas. Un otrkārt, uh, Eh, darbiniekiem, eh, nodarbinātiem ir ļoti samazināts viņu iespējas eh, iebilst. Par darbiniekiem te ir runa tikai vienā pāntā. Tātad e, te ir jārunā par vienlīdzības noteikumiem saistībā ar arotbiedrībām. Turklāt 20. pāns runā par e, justīciju un katram, katrai nevalstiskai organizācijai te ir e, paredzēts, ka viņa var uh, rīkoties, taču to var darīt tikai ar. Uh, arotbiedrību starpniecību. Un eh, attiecībā uz darbiniekiem šis pants būtu jāmaina. Un runājot par uh, pielikumu. Te nav paredzēts, ka rūpniecības uzņēmumi varētu kaut ko zaudēt. Es minēšu vienu, eh, vienu paraugu AZDF Tulūzā, Tiesa iestādes secināja, ka ir ļoti grūti pārnest šīs tehniskos noteikumus, kas, kuru trūkumu dēļ dzīvību zaudēja 31 cilvēks. Un e, te tā ir runa par risku prevenciju. 11. pānta 4. punktā te ir paredzēta apspriedru, apspriežu, paredzēts apspriežu ietvers, bet manā skatījumā ar to nepietiek. Un runājot par kompetento iestāžu sadarbību. Tā šeit ir paredzēta, bet kas notiek tad, ja tiek secināti pārkāpumi darba tiesību aspektā? tas nav šeit pietiekoši atainots. Tāpat arī nav nekas par eh, pieredzes apmaiņas eh, avārijas situāciju gadījumos. Šis jautājums ir eh, ļoti svarīgs vides komitejai, un te ir runa par transportiem un transportu un ietekmi uz vidi. Turklāt nesenās Fukušīmas avārijas gaismā tehnoloģiskie rīksti uh, nav kaut kas tāds, kas līdz šim ir pietiekoši virzījis politiku. Un te ir jāņem arī vērā visi riski, kas skar dabu. Un tagad runājot par bīstamo vielu transportu, vismaz divi iemesli pastāv, kāpēc vajadzētu konkrēti attiek, uh, konteikti pieminēt šo transportu CVSO 3 direktīvā bīstamo vielu transportēšanu izmanto daudzi uzņēmumi, un viņam vajadzētu samazināt savu, savus uzkrājumus attiecībā uz bīstamām vielām. Un būtu tikai normāli, ja šis bīstamo vielu transports tiktu ņemts vērā Uh, īstenojot tiesību aktus. Un tā varētu arī uh, uzlabot uh, ceļu sat, drošību transportējot šīs bīstamās vielas. Es jums varētu sniegt milzīgi daudz paraugu, piemēru, kas, eh, kas pierādītu manu, manus argumentus. Mēs tiešām ceram, ka visas iesaistītās puses vēlēsies sniegt savu ieguldījumu, un mūsu uzdevums taču ir no, no, nodrošināt lielāku drošību gan videi, gan arī iedzīvotājiem. Paldies! Dann darf ich als ersten Herrn Tagad došu vārdu Zāros kungam, viņš pirmais ir pieteicies. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék hozzászólni ehhez az anyaghoz, mint a nép. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā tautas partijas grupas ēnu referents, es vēlējos izteikt savu viedokli. Protams, jāņem vērā, ka šādi nelaimes gadījumi var radīt ļoti uh, traģiskas sekas un uh, var pat uh, prasīt cilvēku dzīvības. Atcerēsimies to, kas notika Ungārijā alumīnija rūpnīcā ar šiem sarkanajiem dubļiem. Protams, tas rada kaitējumu gan cilvēku veselībai, gan arī videi. Uh, Šī direktīva tādēļ ir īpaši svarīga. Tā attiecas uz apmēram 10 tūkstošiem uzņēmumu Eiropas Savienībā un varēs palīdzēt novirst tā nelaimes gadījums, kas saistīta ar bīstamām vielām. Uh, Kopš ir tikusi pieņemta šī direktīva, ir bijuši vairāki grozījumi. Mēs vēlamies nākotnē garantēt augstāku aizsardzības līmeni, tādēļ ir jāmodernizē pastāvošie pasākumi. Ir jāpasaka, ka esošajām struktūrām ir jābūt efektīvām. Tie pasākumi, kas jau darbojas labi, nav jāgroza. Pirmajā pielikumā uh, ir jāharmonizē uh, teksts nekādā veidā neietekmējot aizsardzības līmeni. E, pielikums attiecas uz direktīvas piemērošanas jomu, tur ir runāts par uzņēmumiem, kas izmanto bīstamās vielas tādos apmēros, kas pārsniedz noteiktās robežas. 3 līdz 5 procentu paaugstināšana nav pieņemama, ja tiks uh, paplašināts izstieps direktīvas aptvērums, tas nozīmēs arī darbības laika pagarināšanu. Ir jāievēro konkrēti noteikumi un ir jāsaprot, kuras ir bīstamas vielas, kuras nav bīstamas vielas. Piemēram, ja mēs runājam par kaut kādu mazu iepakojumu vai bīstamu vielu mazā koncentrācijā, nu visu varbūt nevajag mēģināt par uh, katru cenu regulēt. Uh, Jāņem vērā, ka šis pielikums ir ļoti būtisks, tādēļ mums vajadzētu parūpēties par to, lai tiktu ievērotas atbilstīgās procedūras. Septītā pielikuma saturā ir minēti harmonizācijas kritērija un uh, tam ir jāatspoguļojas jau jaunajā tiesība aktā. Tagad runājot par informācijas sniegšanu ir eh, jāsniedz pati būtiskākā informācija, un tas būs dalībvalstu ziņā, ko tās vēlas publiskot un ko nē. Es domāju, ka dalībvalstu līmenī ir eh, jāveic pētījumi uz vietas eh, un ir jāsniedz informācija, kas iegūta izmeklēšanas rezultātā, bet nevajadzētu radīt papildus administrācijas slogu. Paldies, Ulfs Koks kundze, lūdzu tagad. If you want, you can speak. Jūs varat runāt, ja jūs vēlaties. Ulfskoks kundze, lūdzu. Atvainojos, es kļūdījos, saka priekšsēdētājs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāja kungs. Vispirms es gribētu uzteikt eh, Henen kunga ziņojumu. Henin kungs ir uh, pieminējis veselu virkni elementi, kas būtu jāiekļaut šajā direktīvā. Bet es vispirms gribētu runāt par prevenciju. Pēc iespējas vairāk ir jāizvairos no tiem riskiem, kas saistīti ar bīstamo vielu eksploziju. Un to var nodrošināt. Um, pareizi informējot attiecīgos eh, darbiniekus viņu darba vietā. Un te nu es atceros AZDF gadījumu. Iespējams, ka tas eh, jums varētu palīdzēt eh, izstrādāt šo direktīvu labāk. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi izglītot nodarbinātos, jo vairāk viņi ir informāti, jo labāk viņi var paredzēt iespējamo avāriju. Un pēc tam arī ir runa par apakšu uzņēmējiem, kāda attieksme ir pret viņiem, jo bija, jo kā jau tika minēts, vairums avāriju um, izraisās tieši tāpēc, ka tiek iesaistīti apakšu uzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju, un mēs bijām lūguši, lai kas tāds neatkārtotos. Un tad es vēl gribu atgriezties pie sabiedrības aptaujas procedūras. Ir ļoti svarīgi, lai tās ietvaros tiktu pareizi novērtēti riski un arī noteikti šis avārijas perimetrs, jo kāda ugunsgrēka vai avārijas gadījumā ir tā saucamais drošības perimetrs, kura, kura ietvaros e, tad var e, iz, būt nāvis gadījumi. Bet tāpēc ir svarīgi, lai šis drošības perimetrs būtu uzņēmuma, uzņēmuma ietvaros, nevis ārpus tā. Un tad, ja šis perimetrs uh, tomēr skar iedzīvotājus, tad viņiem ir jāsniedz ļoti laba informācija riska gadījumā ir jābūt eh, informācijas eh, stendam par visu to iespējamo situāciju un jābūt arī drošības apmācībām. Un ir jāizstrādā evakuācijas un patvērumu zonas eh, avārijas vai ugunsgrēka gadījumā. Un tas jau jāparedz iepriekš. Un runājot par transportu. Jā, par to jau tika runāts ir iekšējais transports, kas arī, eh, kas arī iespējams var izraisīt risku, un to sauc par tādu iekšēju starp rezervi, jo var notikt avārija vai nu iekšienē, vai ārpusē. Piemēram, stacijās ir gan, veika, ir gan vilcieni, kas uh, pārvieto bīstamas, sprādzien bīstamas uh, preces, un arī uz to vajadzētu atsaukties direktīvā. Un vispēdzot par inspekciju. Ja, piemēram, Sevezo 3 direktīvā būtu minēts, ka šāda bīstama uh, rūpnīca vai vieta būtu jāapmeklē vismaz divreiz gadā. Tad šādā gadījumā inspektoru skaitam ir jāatbilst attiecīgo, attiecīgo eh, to eh, rūpniecības vai, vai citu eh, staciju skaitam, jo, jo ir secināts, ka šādu inspektoru ir par maz, kā mēs varam uzlikt kaut kādus pienākums dalībvalstī, ja reāli viņiem ir pārāk maz šādu inspektoru. Uh, Tātad divreiz gadā ir jāparēdz eh, eh, divas šādas inspekcijas, un viena no tām, vienai no tām jābūt nepieteiktai. Paldies! Paldies! Paldies! Nākošais panājotavs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms varu uzteikt referentu par viņu ļoti grūto un ļoti veiksmīgo darbu. Mēs runājam par eh, SVSO arī um, vides komitejā. Runājot par SVSO direktīvā, ir vairāki punkti, kas izraisa diskusijas. Starp citu, iepriekšējā Strasbūras sesijā mēs uh, eh, uh, eh, apsvirdām šos jautājumus ar Henina kungu. Mans vispārējais uh, viedoklis ir tāds par šo direktīvu, ka vajadzētu apvienot kompromisā drošību un uh, drošību attiecībā pret vidi un iedzīvotājiem un uh, šīs uh, rūpniecības jums konkurētspēju. Es varu paļauties uz Eiropas Savienības, Eiropas komisijas zināšanām par šo tēmu. Un otrkārt, lēmumu pieņemšana. Es piekrītu referenta Uzskatām, eh, ka vajadzētu koplēmumu attiecināt no eh, pārnes no pirmā pielikumu uz septīto pielikumu. Treškārt, eh, informācijas sniegšana sabiedrībai. Te ir tāda pretruna, saskaņā ar kuru, kuru pārāk plaša informācija internetā var tikai palielināt teroristu uzbrukumu risku. Man šķiet, ka mums te vajadzētu pievērst uzmanību reālajām, reālajiem riskiem. Līdz šim uzkrātā pieredze uzrāda to, ka drīzāk uh, notiks negadījumi nekā teroristu uzbrukumu. Mūsu iedzīvotājiem ir par to jābūt informētiem. Ceturkārt, inspekcijas priekšlikums ir tāds, uh, ka inspekcijām būtu pēc iespējas Eh, mazāk vai nu eh, reizi trijos gados vai vienu reizi gadā. Es tam piekrītu. Tās uh, vietas, kas tiek uzskatītas par bīstamām, būtu jāpakļauj plašākai kontrolē. Paldies! Paldies! Vēlējos pavaicāt, vai kādam no komisijas būtu kas piemetināms? Kriselēns, lūdzu. Yes, thank you. Jā, paldies. Paldies priekšsēdētāji un paldies par to, ka komisija ir iespēja izteikties attiecībā uz šo priekšlikumu, ko komisija ir pieņēmusi. Un daži vārdi par dažiem komentāriem un jautājumiem, kas šeit izskanēja no cienījamo deputātu puses un referentu puses. Vispirms ir tiesa, ka šis direktīvas pārskats principā to ir izraisījusi ķīmisko vielu klasifikācijas pārskatīšana, un šeit ir atsauce uz eh, vielām, kas ir klasificētas ķīmisko vielu uh, regulās, un uh, šis klasificējums ir mainījies, un līdz ar to mums ir jāpieskaņo likumdošana šiem te jaunajiem noteikumiem. Un komisija izmanto šo iespēju, lai pilnībā pārskatītu direktīvu Pirmais secinājums, pie kur mēs nonācām, bija sekojošs. Direktīva vispār darbojas dzīvē labi. Tā ir palīdzējusi samazināt eh, virkni avāriju. Ja esat lasījuši ziņojumu, tad eh, daudz vairāk ir eh, reģistrēti uzņēmumi, un reģistrētajos uzņēmumos ir ievērojami samazinājušies, samazinājušās tīmiskās avārijas. Eh, taču tomēr dažos eh, šis savārijas skaits ir pārāk liels, un tāpēc mēs vēlamies instrumentu stiprināt. Lai noteiktu, kā labāk izvairīties no šādiem avārijas gadījumiem un mazinātu to sekas. Vispirms vēlētos eh, apspriest jautājumu par to, kā direktīva attiecas pret ķīmisko vielu klasifikāciju un kādēļ uh, Mēs esam piedāvājuši šo, piedāvājuši šo instrumentu kopumu, mm, lai varētu te ievērot zinām elastību. Jaunie noteikumi eh, darbībām ar ķīmiskajām vielām nozīmē to, ka vairums ķīmisko vielu nākotnē būs eh, klasificētas saskaņā ar tām piemītošajām īpašībām, un līdz ar to eh, tās tiks iekļautas SVSO direktīvas aptvērumā. Taču ir atsevišķi gadījumi, kad attiecīgai vielai piemītošās īpašības neatspoguļo eh, to avāriju bīstamību eh, laikā, kad uzņēmumā šīs vielas tiek izmantots. Un šajos gadījumos komisija piedāvā izmantot deleģētos aktus, tātad noteikti apstākļus, eh, kādos šīs eh, ķīmiskās vielas arī iekļaujamas SVSO direktīvas aptvērumā. Un mēs esam pārliecināti, ka tieši deleģētie akti ir atbilstoši instruments šim nolūkam. Vēlos vērst jūs uzmanību uz to, kā ķīmisko vielu klasifikācija saskaņā ar likumdošanu ir izstāstīta izstrādāta eh, caur komitoloģijas eh, procedūrām un attiecīgi saskaņot. Un tieši tādēļ mēs esam pārliecināti, ka tieši sekundārā likumdošana ir pareizais ceļš, tātad atrast tieši tos gadījumus, kad eh, bīstamās vielas, kuras pašas par sevi varbūt nav bīstamas, bet ir bīstamas procesā, ir jāiekļaus ESO direktīvas aptvērumā un 7. pielikumā tad arī šie te kritēriji ir iekļautu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs eh, moments šajā priekšlikumā. Un tas noteikti atstās ietekmi uz uh, visu nozari un nodrošinās sabiedrībai daudz lielāku drošības pakāpi. Tālāk attiecībā uz dabas katastrofu jautājumu. Arī par to referents minēja. Direktīvas otrais pielikums definē to, kas būtu jāsatur galvenajā, galvenajam instrumentam šajā direktīvā, un tas ir drošības ziņojums. Tas ir jaunievies šajā ziņojumā, un e, tur ir jāņem vērā, vērā virkne scenāriju, tad, kad e, tiek veidot šāds ziņojums, un tur ir jāņem vērā dabas katastrofa iespējamība, plūdi, zemestrīces. Un ir ļoti svarīgi tieši tādā veidā um, pieiet šim drošības ziņojumam. Konkrēts punkts par uh, vēsturisko uh, avāriju izskatīšanu un mācību, gūtajām mācībām. Ļoti daudz, ko mēs esam uzlabojuši tieši ņemot vērā pagātnes mācības un pastiprinot prasības eh, par ziņošanu par avārijām ir novedušas pie tā, ka mēs esam tiešām daudz ko mācījušies un esam varējuši ieviest daudz ko jaunu. Vēl daži punkti mm, no tiem, ko minēja referents. Es ļoti ātri mēģināšu tagad pabeigt, runājot par strādājošo iesaistīšanu. Pēc Tulūzas avārijas tika ieviests jauns grozījums, kas eh, pieprasīja strādājošo iesaistīšanu drošības pārvaldības sistēmās un eh, konsultēšanu, kā arī iesaistīšanu iekšējo plānu ārkārtas situācijām izstrādāšanā. Attiecībā uz transportu. Uz to attiecas uh, konkrēta likumdošana, kas tika pieņemta 2008. gadā. Tas ietver dzelzceļu, uh, ceļu transportu un ūdens transportu drošību, taču tie ir um, citi, uh, citi noteikumi, citas normas, kas ir attiecināmas uz transportu, jo SVSO attiecas uz uh, fiksētiem, tātad uz vietas esošiem uzņēmumiem. Uh, taču uz transportu būtu attiecināma specifiskāka likumdošana. Ar to priekšsēdētāju es domāju, esmu atbildējis svarīgākiem jautājumiem, bet, protams, mēs esam jūsu rīcībā, ja vēlaties vēl ko precizēt. Paldies. Tagad došu vārdu ēnu referentam. Ja jūs vēlaties kaut ko vēl piemetināt. Es izteikšos pavisam īsi. Es tiešām priecājos par šeit vadošo gaisotni. Es domāju, ka daži aspekti, eh, dažus aspektus tad mm, tālāk virzīja kolēģi. Es domāju, mēs principā piekrītam, bet mēs negribām tiešām ierobežot eh, šo rūpniecību padarīt to nekonkurēt spējīgu, bet mēs tiešām gribam eh, noteikti drošību, nodrošināt drošību iedzīvotājiem, videi un vispār sabiedrībai. Paldies! Paldies, tas bija ļoti precīzi. Nu, izskatās, ka mēs esam arī uh, ejam vienā solī ar laiku. Tagad uh, pievērsīsimies septītajam darbkārtības punktam kur mēs runājam par virzību uz saskaņot Eiropas pieeja kolektīvajai tiesiskajai aizsardzībai. Uh, visai sarežģīts jautājums, bet eh, nu, par pavisam citu tematu. Pirmā uzstāsies Koļārskas Babīnskas kundze kā referente, lūdzu. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Šis debats par kolektīvo tiesisko aizsardzību nav nekas jauns Eiropas Savienībā, un arī mums nē. 2008. gadā mēs saņēmām pirmo komisijas balto grāmatu par kolektīvo tiesisko aizsardzību. Un e, tur bija runa par e, pretmonopolu pasākumiem. 2009. gadā parlaments pieņēma rezolūciju par šo tēmu. Un saskaņā ar Lisabonas līgumu mēs atgriežamies pie šīm debatēm. Komisija vēlas uh, izstrādāt likumdošanu, un tieši tādēļ ir aizsāktas šīs te konsultācijas mūsu komitejas uh, atzinums eh, būs daļa no uh, šī te galīgā lēmuma. Kādēļ es uzskatu, ka šis ziņojums apstiprinās parlamentu iepriekšējo viedokli par tēmu? Es gribu pastāstīt, kāda ir mans izējas pozīcijas par šo tēmu. Un pateikšu arī, kur mūsu viedokļi dalīsies. Mums ir jāuzdod sev divi jautājumi Vai mēs vēlamies kolektīvo tiesisko aizsardzību sistēmu Eiropā? And... Zinām, ka šāda eksistē ASV. Vai mēs vēlamies tādu pašu Eiropā? Ja tā, ko tai vajadzētu ietvert? Ar ko tai vajadzētu aprobežoties? Jā, es domāju, ka Eiropas sistēma ir vajadzīga. Un es arī atbalstu komisijas darbu pie tā, e, ka ir jāatrod tiesiskā aizsardzība visiem tiem, kur tiesības tiek pārkāptas. Taču ir jābūt noteiktiem ierobežojumiem attiecībā uz patērētāja aizsardzību un MVO aizsardzību. Sistēmai ir jāpalīdz individuālam patērētājam un nevis lielām korporācijām. Lai tas nebūtu vēl viens ceļš, kā šīs kompānijas vienu otru var iesūdzēt un tiesāties savā starpā. Taču ir jābūt arī uh, drošības sistēmai, uh, lai uh, tādas likumus ievērojošas uzņēmumus nepakļautu nevainī, nevajadzīgai tiesvedībai. Tāpēc ir jābūt ierobežotam organizāciju skaitam. Mēs negribam, lai rastos profesionāls organizācijas, kas darbojas šajā jomā. Negribam sistēmu, kas pelnītu naudu ar to, ka tās ierosina lietas. Un uh, būtu arī svarīgi, lai tie, kas uh, uzsāk procesu, arī spētu sekt izdevumus. Tālāk pieņemamība pirms eh, lieta tiek izskatīta pilnībā. Arī tas ir svarīgi. Judikatūras jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Ir ļoti precīzi tas jānosaka. Un ir jāskatās, kas ir visizdevīgākais prasītājam, uh, Iespējams, ka noteiktā lietā varbūt tas nav būtiski, bet ja mēs neesam noteikuši robežas par uh, judikatūras valsti, tādā gadījumā uh, to varētu ļaunprātīgi izmantot. Es atbalstu parlamenta viedokli par to, ka dalība kolektīvā tiesiskā aizsardzībā ir uh, lieta, kurai jābūt pieejamai visām ietekmētajām pusēm. Sistēmai jābūt arī proporcionālai un jāļauj zināma elastība dalību valstīs, eh, lai varētu adaptēt attiecīgo likumdošanu. Eiropas Savienības likumdošanai būtu jānosaka tikai minimālie standarti un brīvprātīgas vadlīnijas dalību valstīm. Bet katrai dalību valsts tieskai sistēmai savukārt tas viss ir jāievieš praksē. Tas ietver arī lēmumus par kompensācijām, kas ir ļoti grūti jo tie ir finanšu jautājumi. Un šiem lēmumiem būtu jābalstās uz nacionālo likumdošanu katrā dalībvalstī. Eiropas līguma mums nenodrošina pietiekošu tiesisko bāzi, lai veidot Eiropas kompensācijas sistēmu. Tāpēc mums ir jāņem, jāpieņem šeit attiecīgie lēmumi un jāsniedz savs atzinums. Un visbeidzot, Kolektīvās aizsardzības galvenais mērķis ir veicināt pieeju tiesu sistēmai patērētiem un maziem vidējiem uzņēmiem. Bet ir arī skaidrs no to valstu pieredzes, kurām eh, šī kolektīva aizsardzība jau pastāv, uh, ka ļoti bieži citi strīdu risināšanas mehānismi ir daudz ātrāki nekā uh, tiesvedības ceļš. Tā kā mums ir jāizvēlas, kur ceļu mēs iesim. Un tas savukārt viss ir jāņem vērā, bet strīdu izšķiršana vai arbitrāža tai nevajadzētu būt obligātai Un, ja tiek pārkāpts Eiropas likums, tad e, jebkura brīvprātība šajā ziņā nebūtu pieļaujama. Šeit Eiropai ir tiesības iejaukties un rīkoties. Mēs esam sākuši debatas, ir daudz punktu, kas ir pretrunīgi, grūti. Un es ceru, ka mums būs veiksmīgas debatas par šo tēmu ITRE komitejā. Paldies! Paldies! Mišēlis kungs, lūdzu. No, De Angelis. Nē, De Angelis kungs, es atvainojos, saka priekšsādātājs, es kļūdījos. Grazie. was sams, hatte was mit heilig zu tun. Nu, laikam pārsteidzos. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par uh, ko, kolektīvajām prasībām, uh, ainava Eiropas Savienībā tieši šajā kontekstā ir ļoti daudzveidīga un pastāv arī vairākas pretrunas. Jāņem vērā, ka eh, šī iespēja mm, griezties tiesā uh, ne visās dalību valstīs ir identiska. Ko tas nozīmē Eiropas pilsoņiem? Piemēram, viņi nevar baudīt tādu visaptverošu aizsardzību. Protams, ietekmēti tiek arī uzņēmumi, kam ir jāstrādā tādās uh, juridiskās nenoteiktības apstākļos. Līdz ar to pastāv dažādas. Uh, pārkāpuma iespējas vai tādas ļaunprātīgas amata pilnvaru izmantošanas iespējas un tā tālāk. Mums ir jātiecas uz kopīgu Eiropas līmeņa sistēmu. Protams, tas nav pirmais šāda veida tiesība akts jau 2005. gadā un 2008. gadā komisija pieskārās šim tematam. Tas tika iekļauts sākumā Baltajā grāmatā, pēc tam Zaļajā grāmatā. Un toreiz uh, izkristalizējusies pozīcija bija nepārprotama. Patērētāji bija par to, bet uzņēmumi bija pret. Mēs zinām, ka tas ir kotelīgs temats visā Eiropas Savienībā. Tieši tādēļ ir jāatsaucas uz uh, iesīkstējušām juridiskajām tradīcijām, kas jau pastāv Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs esam informēti par to, ka ir atšķirīgas tiesību sistēmas dalību valstīs. Uh, Ir procedūras, kas attiecas tikai uz atsevišķiem sektoriem, nozarēm, un dalība valstis to atstāja uh, atbildīgo iestāžu ziņā uzsākt tiesvedības procedūru, procesu, un ir arī, piemēram, patērētāja aizsardzības vienības vai cilvēki, kas pārstāv kādu interešu grupu, uh, Eh, kā tie var griezties tiesā, bet eh, saskaņā ar dalību valstu judikatūru upuris, eh, tātad upur definīcija atšķiras, kurš īsti drīkst un var vērsties tiesā. Tātad šeit pastāv tāds visai liels juridiskais mīkrēsls vai tādi džungļi, pa kuriem ir grūti izlausties mums vajadzētu arī labāk apzināties, kā šo iespēju vērsties tiesā padarīt efektīvu. Un tas ir arī, zināmā mērā, sasaucē ar Eiropas Savienības pamatiesībām. Es domāju, ka ir arī citi instrumenti, ne tikai šīs kolektīvās prasības, kolektīvās sūdzības. Pateicoties tiem, var ātri rīkoties, neradot pārāk augstas izmaksas. Un, protams, tas ir gan uzņēmumu, gan patērētāju individu interesēs. Kolektīvās prasības īstenībā ir tāds uh, ļoti sens uh, aizstāvības instruments, ko var izmantot patērētāji. Mums vajadzētu rūpēties par to, lai cilvēki varētu aizstāvēt savus tiesības un lai tas neprasītu pārāk daudz laika un naudas. Mums vajadzētu beidzot izkļūt no strūpceļa, proti, ka ir tik daudz dažādu pozīciju, kas ir pretnostatīts cita citai. Protams, dažreiz ir tādi ļoti mazi uzņēmumi, mazas cilvēku grupiņas, kas vēršas tiesā, un tie nav milzīgi koncerni. Sociālistu un demokrātu politiskā grupa komitejā sagatavos priekšlikumu referentei Mēs piedāvāsim vairākas iespējas un mēs vēlamies atrast tādu instrumentu, pateicoties kuram varētu izveidot visaptverošu pieeju visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Es domāju, ka mums noteikti ir uh, nepieciešams uh, veicināt progresu šajā jomā Eiropas Savienībā, un es augstu vērtēju referentes teikto. It sevišķi ņemot vērā to, kāds ieguvums tas varētu būt tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. MVU daudzās dalību valstīs uh, atrodas neizdevīgā pozīcijā, ja viņiem ir jāizaistās tādā individuālā tiesvedības procesā. Uh, Un viņi ir e, ļoti neizdevīgākā tādā burtiski sardieniešu situācijā, ja ir jācīnās pret lieliem multinacionāliem uzņēmumiem. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai atbalstītu MVU, lai tie varētu sadarboties un arī vērsties tiesā, ja tas ir nepieciešams. Protams, tas ir no svāra arī patērētājiem. It sevišķi ņemot vērā to, ka tagad dzīvojam digitālā, elektroniskā laikmetā un norisinās, piemēram, tirzniecība internetā, dažādas citas aktivitātes internetā, un pilsoņiem ir grūti kaut ko darīt šajā jomā, un viņi jūtas pilnīgi bezspēcīgi, ja kaut kas noiet greizi. Uh, Viņi, piemēram, ka iegādājas kaut kādas preces internetā, izmanto pakalpojumus internetā, un viņi nezina, kādas ir viņa tiesības, kādas ir viņa iespējas. Un es domāju, ka arī šādā kontekstā pilsoņi patērētāji varētu apvienoties un aizstāvēt savas tiesības. Tas, protams, varētu arī uzlabot viņu uzticību tādam digitālajam vienotajam tirgum, un es domāju, ka šis digitālais vienotais tirgs arī ir jāpaplašina tieši uzņēmumu interesēs. Papildus uh, referentes teiktajam es vēlējos uzsvērt, ka ir jādomā arī par uh, iespēju griezties tiesā tieši runājot par vides um, negadījumiem, par, par dažādām problēmām. Ir bijuši vairāk gadījumi, vai pat uh, precīzāk sakot, negadījumi, avārijas, uh, kaut kas ir ticis piesārņots, un šādi negadījumi jau neskar tikai vienu dalību valsti. Uh, Ir e, bijuši reģioni, kas tātad aptver vairāku dalību valstu um, teritoriju, piemēram, dubļi, kas gazās no rūpnīcas Ungārijā, pa Donavas upes, e, pa Donavas upi devās arī uz citām valstīm, tātad tika um, aizskaloti tālāk ar straumi. Mums ir jāatceras, ka mums uh, Uh, nav tādas vienotas vides likumdošanas vai vides vienotā tirgus. Mums ir jārada šī platforma, lai visi uzņēmumi Eiropas Savienībā varētu uh, izmantot uh, šo vides likumdošanu un griezties tiesā, ja šāda piesārņošana ir notikusi. Un, eh, ja šī likumdošana nebūs pietiekami efektīva, mēs nepilnveidosim iekšējo tirgu, bet tieši otrādi tur uh, sapērsim viņiem naglas uz ceļa. Protams, ir iespējams vērsties arī tiesā, lai kāds uzņēmums nespērtu konkrētus soļus. Minēto apsvērumu dēļ, tātad, eh, ka tas nāks par labu MVU, uh, pilsoņiem un varēs arī garantēt augstāku vidas aizsardzības līmeni. Tātad visu šo trīs iemeslu dēļ mums ir ļoti aktīvi jāstrādā un ir jāizskauž vēl vājās vietas, kas ir šajā likumdošanā. Tātad tā ir eh, jāpieslīpē daudz eh, aktīvāk. Paldies, Turmes kungs, lūdzu. Uh, Paldies. Uh, Manuprāt, šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Tas ir arī tāds kā karstais politiskais kārtupēlis. Mēs atceramies uh, sākotnējo priekšlikumu, ko komisija izstrādāja 2005. gadā vēloties piešķirt šādas kolektīvās sūdzības iespējas tieši lieliem multinacionāliem koncerniem. Un pateicoties Lēnes kunga līdera lomai, kas tagad ir arī sagatavojis atzinumu atbildīgajā komitejā, mēs varējām noraidīt šādu nelabvēlīgu priekšlikumu. Mums, protams, ir jākaldina kompromiss no vienas puses. Mēs vēlamies izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas. ASV tas notiek, tāda ļaunprātīga likumdošanas izmantošana. Un tie advokāti kas strādā eh, tieši kolektīvo sūdzību lietās, viņi pelna ārkārtīgi daudz naudas, beigās viņi īstenībā saņem daudz lielāku honorāru nekā ir patērētājiem piešķirtās kompensācijas. Uh, we... Mēs uh, izstrādāsim kompromisu, tas uh, vēl pagaidām nav tapis, bet uh, pie tā mēs strādāsim. Otrām kārtām mēs uh, piekrītam liberāļiem Holas kundzei, ka mums vajadzētu uzlabot uh, tos apstākļus, kuros darbos MVU, tātad, lai viņi vienkāršāk varētu uh, iesniegt šo kolektīvo prasību un ir jāpanāk progress. Protams, jāparūpēs arī par patērētāju interesēm un uh, patērētāju tirgus Eiropas Savienībā kļūst aizvien integrētāks pateicoties elektronisko saziņas līdzekļu attīstībai un mums ir nepieciešams vairāk Eiropas tieši šajā jomā. Īstenībā tas bija viss, ko vēlējos jums teikt. Paldies! un ar nepacietību uh, gaidu turpmāko sadarbību. Paldies! Angelika Nīblera lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sirsnīgs paldies mūsu referentei par izcilo uh, ievadu. Es jau vairākus uh, gadus esmu pievērsusies šai tematikai visā Eiropas līmenī, un vēlējos tikai paust savu viedokli. Es, protams, varu piekrist tam, ko nu pateica Turmes kungs, ka kolektīvās prasības, nu, runājot par uh, kolektīvām prasībām, pirmām kārtām jums eh, prātā iešaujas tas, kas notiek ASV, un es pati esmu arī uh, eh, advokāti pēc izglītības, un kas notiek tātad ASV šīs kolektīvās prasības īstenībā ieļo šo milzīgo uh, naudas pelnīšanas mašinēriju, kas ļauj advokātiem peltīt, mi, pelnīt milzīgu milzīgus honorārus, bet īstenībā mēs vēlamies eh, panākt patērētāju aizsardzību Eiropas Savienībā, nevis tikai eh, atļaut advokātiem eh, pelnīt milzīgus žūkšņus. Tādēļ vajadzētu padomāt, kādi varētu būt iespējamie ierobežojumi, lai nebūtu tik lielas ļaunprātīgas izmantošanas iespējas. Jūs zinat, ka ņemot vērā šīs eh, daudzās kolektīvās prasības, Amerikā tur apgriezās milzīgas summas, eh, advokāti, eh, prasības niedzēji saņem miljonus, un īstenībā viņi ir sasnieguši tikai vienu ka, piemēram, pārdodot produktus, piedāvāt konkrētus pakalpojumus, tad pie katra produkta ir piestiprināts tur milzīgi garš saraksts, kur eh, viss ir norādīts, ko drīkst un ko nedrīkst. Jūs taču, protams, saprotat, ka sūni nevar likt eh, veļas mašīnā mazgāt, bet eh, tas Amerikā arī noteikti ir jānorāda, ņemot vērā šo kolektīvo prasību pieredzi gadu garumā. Tātad mums ir jāsaprot, ka mēs vēlamies normāli pārdot veļas mašīnas Eiropas Savienībā, nevis norādīt tur visu, ko nedrīkst ar tām darīt. Tādēļ esmu arī pateicīga mūsu referentei, ka viņa ir izvēlējusies pietiekami diferencētu pieeju un viņa atzīst, ka ir e, jāapvieno tās e, kolektīvo prasību sistēmas, kas jau pastāv dalība valstīs, un ir jāizveido tāds saskaņots ietvars, bet lūdzu ņemiet vērā arī mūsu e, komitejas sagatavoto atzinumu. Uh, ka joprojām e, pastāv iespējas šo likumdošanu izmantot savā labā, ka to savā labā mēģinās izmantot advokāti un citas ieinteresētas personas. Tātad mēs nevēlamies pieņemt tādu tiesību sistēmu, kas būtu ASV pastāvošās sistēmas pakaļdarinājums mums Eiropas Savienībā jau ir pietiekami labas iestrādes. Mums nevajadzētu iet viņam nopakaļ. Agobels kungs, lūdzu. Euh, paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka, es personiski iestājos pret šādu kolektīvo tiesisko aizsardzības sistēmu. Ir kolēģi, kas uh, iestājas par vīdes uh, aizsardzību pret uh, daudznacionāliem uzņēmumiem, kas grib iestāties par patērētājiem, VU aizsardzību un tā tālāk. Taču īstenība ir pavisam citāda. Īstenā situācija ir tāda, uh, ka ASV tā sistēma ir tāda, ka lielie advokāti uh, izmanto šo sistēmu, lai varētu uh, nopelnīt uz uh, tādu lietu rēķinu. Un mēs Eiropas Savienībā nekā no tā nevarēsim no tā izvairīties, ja mēs tomēr autorizēsim kolektīvo tiesisko aizsardzību. Tad kādā veidā tiešām šāda sistēma nāktu par labu videi vai patērētājiem? Vai nu ir iespēja uh, uh, vērsties tiesā vai arī nē? Bet te pastāv iespēja nelietīgi izmantot šo sistēmu. Es domāju, mums nevajadzētu Eiropas Savienībā ieviest visu šo neiedzīgo ASV juridisko sistēmu. Kā jau sacīja mans draugs Dēja Anģelis, kungs jau pastāv zinām sistēma, ir subsidiarietāte, un to nevajadzētu te kaut kā pārvarēt ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Kadāzija kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, varu tikai uzteikt komisiju par, šīs, uh, uh, par šo apspriežu. Sākšana, ja man šķiet tā ir tiešām ļoti svarīga tēma un tiešām reāla politiska problēma. Ja mēs atstājam pilsoni vienu pašu, vai mēs te varam runāt, piemēram, par maziem vidiem uzņēmumiem vai par patērētāju, ja viņiem, viņi vien paši stāv visu daudznacionālo uzņēmumu priekšā šiem uzņēmumiem e, ir liela vara un e, e, patērētāji vien paši nevar neko iesākt. Te es gribu pieminēt vienu paraugu, piemēram, liela farmakoloģiskā rūpnīca. Rūpniecība. Te, piemēram, bija runa par uh, zālēm, kas, uh, kurām ir blaknes, uh, Un tad, ja cilvēks ir uh, cietis no šīm blaknēm, tad kā viņš var vispār vērsties pret šo lielo uzņēmumu? Nekāda iespēja. Bet te mēs, protams, runājam par ASV, tomēr vēl viens paraugs. Paraugieties uz to, ka Apple ir uh, palaidis tirgu iPad. Viņam nav, nav iespējams uh, aizstāt bateriju Un eh, tāpēc pēc divu gadu lietošanas eh, te ir jāpērk jauna, eh, jauna ierīce. Tātad sanāk, ka patērētāji vienkārši turpina subsidēt šādu industriju. Jūs kritizējat uh, lielos uh, advokātu birojus, taču mums, uh, eh, ASV, taču mums Eiropas Savienībā sistēma ir citāda. Mēs varētu, piemēram, apvienot mazos vidējos uzņēmumus, kas varētu tātad apvienoties, um, maksājot advokātam, lai varētu viņu gūt sekmes tiesas procesā. Mēs esam Eiropā. Un e, mums līdz šim e, patērētāji nemaz nav varējuši vērsties tiesā pret lielajiem uzņēmumiem. Uh, Un pie mums situācija ir tāda, ka viņi vispār pilnīgi bezspēcīgi pret šiem uzņēmumiem. Un es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieciešams un atbalsta referentu šai ziņā, ka mums tiešām ir jāizveido tāda sistēma, kas aizsargā patārētājus un arī mazos vidējos uzņēmumus. Tas no politiskā viedokļa ļoti svarīgi. Paldies! Paldies! Varbūt, ka komisijas pārstāvs uz brītiņu varētu izteikties. Protams, jāstāsta vēl pulkstenī. Vēl trīs minūtes ir, un pēc tam došu vārdu arī referentei. Okay. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija pats par sevi saprotams uh, uzsaka parlamentu iesaistīšanos šajās debatēs. Jā, tās norisinās jau pāris gadu garumā. Tagad jau diskusijas ir ievirzījušās jaunā līmenī, pateicoties uh, Eiropas parlamentu prasībām. Uh, Tagad mēs runājam arī par citiem Eiropas judikatūras slāņiem, un mēs iepazīstamies ar kopīgiem principiem, kas eh, pastāv dalību valstīs, iesniedzot kolektīvo prasību, runājot arī par eh, pārkāpumu procedūru, ja tiek pārkāpts Eiropas Savienības likums un tā veidā rodas kaitējums. Protams, tas ir izraisījis tādas ugunīgas debates, jo cilvēki uzreiz eh, arī domā par ASV. Tas ir pirmā pirmais, um, kas viņiem iešaujas prātā. Īstenībā tas ir pēdējais, ko mēs vēlētos redzēt Eiropā. Mēs nevēlamies tādu tiesvedību procedūru, kāda ir uh, visiem labi pazīstama no otras Atlantijas okeāna puses. Vai ir kāds alternatīvas? Dalību valstīs mēs redzam, ka ir iespējams alternatīvas ASV sistēmai. Un mēs vēlamies izveidot tādu pietiekami uh, Eh, labu līdzsvaru, kas ļautu eh, patērētājiem un nozarei, kas ir cietuši tādēļ, ka ir eh, pārkāpta Eiropas Savienības likumdošana, saņemt kompensāciju par nodarīto kompāniju. Bet no otras puses mēs nevēlamies iekāpt šajā ASV sistēmu radītajā slazdā, kad uh, tiesvedības procedūra tiek izmantot tikai, lai gūtu peļņu. Ir jārod aizsardzības mehānisms, un es domāju, ka esošās dalību valstu sistēmas var kalpot par iedvesmas avotu šajā jomā, lai varētu radīt eh, pietiekam daudz eh, aizsardzības klauzulu. Priekšsēdētāji kungs, es vēlējos mm, jums atvainoties, ka divas nedēļas pēc konsultāciju noslēguma es vēl nevaru jums piedāvāt konkrēts rezultātus. Kādēļ tā? Mēs saņēmām gandrīz 300 atbilžu, kas, pār, kas ir apkopots 4000 lapas pušu. Uh, Eh, šīs atbildes nāk no juridiskajām eh, kompānijām, patērētājiem un eh, arī uzņēmumiem. Un 1800 patērētāji arī mums atsūtīja vēstules. Tātad mēs apkoposim visu saņemto informāciju un tad jums piedāvāsim rezultātus. Un ja būs vēl kādi jautājumi, ar lielāko prieku uz tiem atbildēšu. Gut, danke schön. Paldies! Kaļārskas Babīnskas kundzei vārds noslēgumā. Had... Priekšsēdētāji, pat tagad ir daži mūsu komitejas locekļi, kas saka, ka mums nav nepieciešama šī kolektīvā tiesiskā aizsardzība, un citi saka, ka tāda ir nepieciešama. Tātad šeit ir tādas pamatīgas domstarpības. Pirms pievērsties konkrētiem secinājumiem, vēlējos pateikt, Sākumā ir jāiepazīsts ar šo publisko konsultāciju datiem un Eh, komisijas pārstāvis varētu ierasties pie mums atkārtoti, kad viņš beidzot varēs mums piedāvāt tādu labu pārskatu par gūtajiem rezultātiem, jo ja tas ir ārkārtīgi politizēts un piņķerīgs jautājums. Ja esat viens prāts ar mani, tad uh, esmu patiešām ļoti gandarīta. Mēs saprotam, ka ir nepieciešama viserēps sistēma. Uh, ekonomika kļūst aizvien globālāka, izveidojot šo kopīgo Eiropas Savienības tirgu, mums ir nepieciešamas arī kopīgas kopīgas vienotas iespējas pilsoņiem, lai viņi varētu justies aizsargāti arī lielo uzņēmumu priekšā šajā lielajā globalizētajā tirgu. Es nedomāju, ka eh, šī eh, kolektīvā prasība kaut kādā veidā aizkavēs vai sasies kājas eh, iekšējam tirgumam Mums nevajadzētu izveidot sistēmu, kas radīs iespēju tikai cīnīties un ķīvēties. Nē, mēs vēlamies uh, aizsargāt patērētājus un veicināt kopīgā vienotā tirgus attīstību, lai būtu tāda mierīga, draudzīga sistēmas līdzās pastāvēšana. Jā, jums taisnība. Ir atšķirīgas dalību valstu legālās sistēmas, ir tādas valstis, kur vispār nav nevienas institūcijas, kas varētu darboties ar tiesiskajām prasībām. Tātad, piemēram, ka Polijā ir jārada pilnīgi jauna sistēma no nulles, kas risinās šīs problēmas. Un, protams, mums ir jādomā par uh, uh, judikatūru un būs arī administratīvās tiesas, kam vajadzēs uh, pieņemt spriedumu, izmantojot pastāvošo likumdošanu. Tas būs ļoti sarežģīti, bet tas nenozīmē, ka mēs esam nobijušies un nevēlamies šo likumdošanu īstenot. Tādi specifiski jautājumi, un Holas kundze to minēja. Tātad runājot par vīdes problēmām. Before, uh... Viņa minēja gadījumu Ungārijā un Donavas upi. Es vai nu tagad vai vēlāk eh, vēlētos ar jums eh, aprunāties. Tātad. Uh, Vai jums šķiet, ka, piemēram, dažādu valstu valdības eh, vērsīsies tiesā, lai iesūdzētu tiesā kompāniju, kas uh, ir izraisījusi dabas katastrofu vienā reģionā? Īsnībā tas ir pilnīgi jauns domāšanas veids, pilnīgi nepieredzēta sistēma. Esmu nobažījusies ka tad, ja mēs sāksim debats par šo jautājumu, mēs nekad nevarēsim vienoties jau par pamat elementiem. Īsnībā mums ir nepieciešams par tiem vienoties, lai gal galā nonāk pie kaut kāda kopsaucēja. Un ja notiks kas tāds kā Fukushimā, piemēram, uz vairāk valstu robežas, jā, par Fukushimu esam diskutējuši pietiekam daudz, kurš uh, maksās par radošo skaitējumu. Ja mēs iesaistīsimies šādās debatēs, esmu nobažījusies, ka mēs vispār nevarēsim vienoties par tādām galvenajām pamatlietām, par uh, elementārākajiem jautājumiem. Un beigās ne par ko nevienosimies. Šīs ir kaut kas, eh, šis ir pilnīgi jauns piedāvājums un eh, pilnīgi jauns domgājiens. Liels paldies kolēģiem, kas izteicās, un es ar prieku, ar nepacietību gaidīšu šo publisko konsultāciju rezultātus. Paldies! Sirsnīgs paldies! Dārgā kolēģe, esam arī noslēguši darbu pie šī darba kārtības punkta. Ir vēl palicis kāds mirklis konsultācijām, un šodien mēs debats tikai uzsākām. Tagad nākamais darba kārtības punkts numur 8. Vēlējos mūsu vidū sirsnīgi sveikt komisāru Hedegārdas kundzi. Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka atkal esat ieradusies mūsu komitejā un mēs no jums varēsim dzirdēt, eh, kā virzās uz priekšu dažādi projekti, kas ir tieši jūsu pārziņā, varbūt varēsiet mums dot kaut kādus norādījumus, un ar lielāko prieku arī iesaistīsimies diskusijās ar jums, esam tam atvēlējuši uh, nedaudz laika, un tagad došu vārdu jums. Lūdzu. Uh, Paldies, man ir prieks tikties ar komiteju atkal tieši šī struktūrētā dialoga ietveros. Šī gada pirmajos piecos mēnešos komisija turpinājusi veidot elementus visambiciozākajai programmai par cīņu pret klimata pārmaiņām, un šī programma ietekmēs mūsu dzīvi šogad un tālāk uz priekšu. Klimata pārmaiņas, protams, ir saistīts arī ar enerģētiku, energo drošību. Ar un par to, kā veidot savu klimata politiku tā, lai tā veicinātu mūsu darba vietu pieaugumu, inovāciju un attīstību. Runājot par ceļu karti līdz 2050. gadam, zinat, ka komisija ir pieņēmusi šo dokumentu, lai mēs veidot konkurētspēju zemu oglekļa izmešu ekonomiku. 21. jūnijā ir jāpieņem gala secinājumi, Un tādēļ es arī gaidu parlamenta rezolūciju par to. Šī ceļu karte ir ārkārtīgi svarīgs elements. Un ja mēs runājam par 20. gada stratēģiju, faktiski tā eh, jau iesniedz tālāk par 20. gadu. Jo ir jau runa par to, kā samazināt eh, siltumnīcu efektu izraisošo gāzu koncentrāciju par 80 līdz 90 procentiem un to, kas būtu jādara attīstītiem valstīm. Es apsveicu šīs komitejas paveikto un atzinumu par politikas rekomendācijām, kas parādās pagājušā gada komunikē par uh, samazinājumiem par 20% un risku izvērtējumu par oglekļa noplūdu. Pasākumu, ko komisija var veikt, lai nodrošinātu pietiekamus resursus un innovatīvu finansēšanas uh, mehānismus, kā, tā, uh, piemēram, tās osmās revolvējošās schēmas. Un tātad 50. gada perspektīva, jaunā ceļu karte, uh, E, tur ir runa par to, kā mēs varam koncentrēt līdzekļus, kas padarīs Eiropu konkurēt e, spējīgāku nākotnē. Un uh, es arī gaidu uz rezolūciju no parlamenta puses par šo ļoti svarīgo jautājumu par šo klimata politiku. Kāda ir uh, piezīme par šo ceļu karti? Mēs mainām paradigmu ieviešot šo ceļu karti. Ko mēs darām? Mēs esam uzņēmušies noteiktas e, saistības e, iepērkot, e, finansējot projektus dažādās valstīs, Brazīlijā, Ķīnā, Indijā, Indonēzijā, un, respektīvi, mēs esam ieguldījuši naudu savos konkurentos, bet uh, kas ir teikts mūsu ceļu kartē. Ja mēs vēlamies šīs izmaiņas, tad ir jāinvestē vairāk Eiropā un mūsu inovācijās, nevis konkurentu inovācijās. Un ilgtermiņā mēs to varēsim izdarīt nākotnē. Un lētās lietas gal galā eh, pašas eh, radīs rezultātus. Tā kā runājot par energoefektivitāti, kā jūs zināt, mums ir, mēs koncentrējamies uz energoefektivitāti, un nu, mēs varam pierādīt, ja vien Eiropa uh, sasniegs savu 20% mērķi, tad mēs eh, sasniegsim arī CO2 samazinājumu mērķus. Īpaši runa šeit ir par celtniecības sektoru. Pirmkārt, šis sektors var radīt darba vietas. Šajā sektorā pašlaik ir diezgan liels bezdarbs. Un mūsu interesēs ir radīt darba vietas, kuras, eh, piemēram, nevar izpārdot kā ārpakalpojumu. Runājot par klimata un enerģētikas pakotni. ETS programma, protams, ir eh, galvenais elements. 2013. gadā sāksies, šī sistēma sāks darboties. Mums ir jābūt sagatavotāji visai sistēmai, un īstenošanas ieviešanas pasākumi pašlaik tiek realizēti, un visi tie ir jāievieš saulēcīgi. Tādas tehniskākas lietas arī ir paredzētas, un līdz 11. gadu beigām tie visiem, tie visiem jau ir jābūt gataviem. Kas attiec uz uh, dažādiem ne, uh, drošības pārkāpumiem, ņemot vērā mūsu emisiju tirdzniecības sistēmas reģistrus, ir pieņemti noteikti drošības standarti, bez kuriem uh, šos reģistrus nevar atkārtot atvērt. Un kopā ar ieinteresētajām pusēm mēs izskatām vidusposma iniciatīvas. Un nākamgad mums būs jau tāds vienotāks eh, veids, eh, kā rīkot izsoles un kāda izskatīsies izsoļu platforma. Šī gada laikā, runājot par daudzgadu finanšu plānu, šobrīd komisija ar to strādā. Mūsu priekšlikums parādīsies līdz 1. jūlijam. Klimata rīcības harmonizācija šeit ir ārkārtīgi svarīga. Tas attiecas uz kohēzijas, lauksaimniecības fondiem, ārpolitiku un zinātni un pētniecību. Klimata rīcībai būtu skaidrai, vienkāršai, redzamai, lai sasniegtu ilgtermiņa adaptācijas plānus. Protams, tas dos pievienoto vērtību visam budžetam. Ja mēs to mērķiecīgāk tērēsim, ņemot vērā vīdes aspektus, piemēram, runājot par energoefektivitāti, ir skaidrs, ka caur kohēzijas fondiem mēs varam atbalstīt dažādas energoefektivitātes iniciatīvas. Te pašā laikā samazinot rēķinus par importēto fosilo degvielu. Par ETS ieviešanu un drošību, tātad pārskatu pār oglekļa izmešu tirgiem. Šeit ir jāsamazina krāpšanās eh, iespējas un risks eh, par negodīgu rīcību ETS tirgus darījumos, ieskaitot eh, atļauju klasifikāciju, ņemot vēro, vērā arī direktīvu, kas tieši runā par uh, to, kā novērst ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. Par aviāciju. Es domāju, jūs lasat avīzes likumdošanas izstrādāšana, iekļaujot eh, aviācija ETS sistēmā Eiropā. Faktiski tur jau viss elementi ir kārtībā. Un nākošais solis būs harmonizētā atskaitas punktu publicēšana, lai piešķirtu kvotas, eh, tirzniecības kvotas avio sabiedrībām un eh, padoma ar komisiju to izdarīja pirms pāris gadiem, kad jau tika runāts par to, ka aviācija būtu jāiekļauj šajā regulā, un tas būtu attiecināms ne tikai uz Eiropas kompānijām, bet arī uz konkurentiem, kad uh, tie nosēžas vai izlido no Eiropas lidostām. Es domāju, ka jūs arī sapratīsiet, kāpēc no Eiropas perspektīvas tas ir tik svarīgi. par starptautiskām sarunām. Es pavisam īsi izteikšos. Sarunas izskatās diezgan sarežģītas. Amerikas, amerikāņu kongresā, piemēram, ļoti lēni virzās viss šī lietas. Mēs izdarām spiedienu, cik spējam, lai panāktu progresu. Durbans procesā. Protams, ka Kankūnā panāktais ir svarīgs, taču politiskā procesa uh, virzību uz priekšu nevar uztverē, ne, uzturēt, neieviešot jaunas lietas. Taču līdztekus šiem centieniem turpināt globālās klimata sarunas mēs strādājam eh, arī divpusēji, piemēram, veidojot sadarbību ar Ķīnu, ar, veidojot tirgus mehānismus, ar to, kā lietas tiek regulētas Ķīnā nākajā piecgadas plānā viņi ir iekļāvuši pilotprojektus par oglekļa tirzniecību. Mēs konsultējam viņus par to, kā to darīt, un mēs runājam arī par sektorālu sadarbību. Un kad Ķīnas, Ķīna sadarbojas ar Eiropas komisiju un tiek pārstāvētas nozares, kas eh, sadarbojas ar energoietilpīgām nozarēm Ķīnā. Protams, arī komisijas darba programma nākamajā gadam ir tā, ko mēs pašlaik gatavojam. Un komisija to pieņems 26. oktobrī. Attiecībā uz klimatu atskaitot to, ka ir jāīsteno uh, klimata un enerģētikas pakotne, tiks strādāts arī pie 50. gada ceļu kartes un kā panākt uh, visus paredzētos samazinājumus. Samazinājums tālāk kuģniecība. Pirms pāris gadiem parlaments un kom komisija un uh, padomu lūdzu komisiju darīt kaut ko kuģniecības jomām ja netaiks panāks nekāds uh, progress starptautiskajās organizācijās, starptautiskā jūrlietu organizācijā un citās. Un es kopā ar komisāru Kallasu piedalījos interesēto pušu fórumā, kas tikās jau trīs reizes. Mūsu komandas strādā regulāri arī starp fórumiem. Un ja starptautiskajā jomā nebūs nekāda progresa, mēs cenšamies atrast labāko risinājumu. Nav galīgo secinājumu, bet konsultācija process turpinās. Ar to, es domāju, arī pagaidām beigšu. Un tālāk skatīsimies, ko jūs man jautāsiet, un tad redzēsim, kurējiem tālāk. Paldies! Paldies par sniegto informāciju. Tagad uh, varam turpināt diskusijas. Dekas Tīljo kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs, paldies komisārs kundze, paldies, ka ieradāties pie mums. Manā uztverē energoefektivitāte īstenībā viens no jautājumiem, kas vienmēr ir mūsu komitejas darba kārtībā. Protams, mēs vēlamies ietaupīt enerģiju, veicināt izpēti, veicināt nozars attīstību un samazināt emisijas. Es domāju, ka pateicoties energoefektivitātei būtu ietekmētas nu, visas tās disciplīnas, kas ir aktuālas mūsu komitejas darba kārtībā. Bet vēl kāds jautājums, kas ietekmē visas zonas vai visas disciplīnas, tie, tā ir vieda, inteliģenta enerģijas lietošana, patēriņš, samazinot emisijas, izmantojot mazāk enerģijas. Mēs varam panākt ļoti daudz. Vietas patēriņš, protams, ir atkarīgs arī no viediem tīkliem, viediem savienojumiem. Protams, ir jābūt arī uh, labiem uh, patēriņu mērītājiem, lai uh, patērētāji paši varētu izdarīt pareizo izvēli. Mums ir uh, jāveido arī pilotu projekti, pateicoties kuriem mēs varētu uzlabot šo viedo instrumentu attīstību. ASV jau vairākus gadus norisinās vērienīgi projekti, un īstenībā Eiropas Savienībā daudzi uzņēmumi sūdzās par to, ka Eiropas institūcijas tos pietiekami nemudina vai nerada pietiekami daudz stimulu. ja mēs salīdzinām to, cik liels finansējums šādiem projektiem tiek piešķirts ASV, tad uh, Eiropas Savienībā tā ir viena niecīga daļiņa. Kāds būs komisijas priekšlikums? Ņemot vērā to, ka šis jautājums attiecas pilnīgi uz visiem uh, jautājumiem, visām disciplīnām, ko apsviežam šajā komitejā. Olofs Koks kundze, lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka ieradāties pie mums. Arī es no savas puses vēlējos uzsvērt, ka energoefektivitāte īstenībā ir mūsu komitejas galvenais postulāts. Tieši darbojoties uh, pie visiem energo jautājumiem. Protams, mums ir jāpadomā arī par domāšanas paradigmu maiņu, ir jādomā par uh, lielāku investīciju skaitu, ir jāinvestē dažādos pasākumos, kas palīdzēs novērst klimata pārmaiņu radītās sekas, un šie pasākumi ir jākombinē uh, Uh, ar jaunas klimata politikas izveidi, bet tai ir jāizskatās savādākai um, nekā pēdējos gados veidotajai politikai. Jā, tagad mēs piedzīvojam jaunu laikmetu. Tas ir laiks, kas sācies pēc Fukushimas reaktora avārijas, un mums ir jāsaskata arī jaunas iespējas, nevien traģēdija. Es biju viena no kolēģiem, kas devās uz Ķīnu pagājuši nedēļu. Konī, tu kā komisāre, to ļoti labi zini, un par to mēs paši pārliecinājāmies pagājuši nedēļu, ka Ķīna Kopenhāgens konferencē bija, nu, tas uh, sliktais skolnieks klasē, tas palaidnieks. Kankūnā savukārt ķīnieši bija ļoti uzmanīgi un piesardzīgi. Kas, uh, eh, Kankūnā viņi sadarbojās ar ASV un īstenībā viņi ļoti ieklausījās ASV, bet tagad pavērs pavisam jaunas iespējas, lai pārliecinātu ķīniešus sarosīties. Un pagājuši nedēļ Ķīnā mēs arī uh, guvām tādu iespaidu, ka viņi ir gatavi kaut ko darīt, ka ir gatavi sakustēties. Un tagad ir mans jautājums, ko mēs kopīgi ar Ķīnu un citām valstīm varam darīt, lai Davonas uh, tikšanās uh, nebeidzas ar fiasko? Kyoto protokols eh, beigsies kuru katru brīdi, un tad mēs tā kā tādas sērdienīti stāvēsim vieni paši bēdīgi ar savām ļoti labajām iecerēm un ambīcijām. Protams, mums ir uh, jādarbojas uh, kopīgi ar spēcīgiem partneriem. Ko tas nozīmēs, lai varētu veicināt progresu? Tam patiešām ir jākļūst uh, taustāmam, un es negribu, lai šis Davons samits beigtos ar fiasko. Tas pat tiešām nozīmē lielu nelaimi. Paldies! Um, thank you, Commissioner, for, um... Paldies! Paldies, uh, komisārs kundze, saka Hals kundze. Jūs teicāt, ka energoefektivitāte ir viens no galvenajiem baušļiem, un ja mēs to uztveram nopietni, Vai jūs esat uh, gandarīti, ka mēs esam patiešām to nopietni uztvēruši? Esmu nobažījusies, ka enerģijas ģenerāla direktorāts mēģinātu varētu uh, pārāk ilgi čamāties, nospraužot tādus ļoti ambiciozus energoefektivitātes mēģus, nu vai tas būs 2012. 2013. gadā. Ko jūs varētu darīt lietas labā, lai mēs uh, būtu aktīvāki un piedāvāt šos priekšlikumus ātrāk, nevis vēlāk? Un tagad jādomā arī par to, ka tiek uh, apšaubīta mūsu apņēmība, vai mēs esam gatavi uzņemties saistības, un daudz no mums gaida kaut ko, mēs no komisijas gaidam izšķirīgu rīcību. Mēs esam runājuši arī par uh, darbas smiltīm un citiem naftas blakus produktiem. Arī tur vajadzēja kaut ko darīt, un tālāk arī atomenerģijas direktīva. Varbūt jūs varētu pastāstīt uh, pēdējās aktualitātes. Es vēlējos patiešām kaut ko dzirdēt tieši no jūsu mūtas. Paldies! Pats. Lamberts kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Uh, thank you for being here, Commissioner. Uh, I would like... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisār, ka esat mūsu vidū. Es gribētu sasaistīt klimatu. Uh, jautājumu, ar to jautājumu, ar kuru mēs nodarbojamies gandrīz kopš šī sasaukuma sākuma par resursiem ir runa. UNIT eh, pagājušajā nedēļā publicēja savu ziņojumu, kur ir informācija par to, ka ja mēs eh, neatsaistīsim izaugsmi no resursu izmantojuma, tad mēs nesasniegsim klimata mērķus, pat viszemākos mērķus, kas, kas mums varētu ienākt prātā. Un tad mums nav runa par samazinājumu par 20%. Mans jautājums jums ir šāds. Vai jūs esat apmierināti ar, ar šiem resursu efektivitātes mērķiem? Ja, tad es atvainojos, saka runātājs, enerģijas eh, efektivitātes eh, mērķa sasaisti ar resursu efektivitātes mērķi ja mēs runājam par starptautisko klimatu pārmaiņu konferences secinājumiem, tad eh, tiešām tie ir, tā, tie ir rosina bažas. Un šī paneļa secinājumi ir tādi, kas rosina jautājumu, vai tiešām mums nevajadzētu drīzāk eh, mērīt eh, patēriņu, nevis ražošanu, jo tā mēs gūst, gūstam nepareizi ieskatu par CO2 izmantojumu, jo Patiesībā tas, kas tiek, eh, piemēram, eh, izplatīts Ķīnā, tie CO2 izmest Ķīnā, tas tiek izmantots eh, Eiropā. Lūdzu, Girekums. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uh, paust savu prieku par to, ka esat ieradusies mūsu komitejā. Man ir sekojoši jautājums. Varbūt vairāk jautājumu. Kādi ir šie vēlākie pasākumi? Pirmām kārtām pastāv hipotēze par to, ka CO2 emisijas ir izskaidrojams ar cilvēku rīcību, bet tam nav zinātnisku pamatojumu. Mūs, mums visiem ir aizsējusi acis, šis politkorektums mums ir aizmālējis acis, un tie dati, ko, kas mums tiek piedāvāt, vai ir kaut kādi zinātniski pierādījumi? Nevajadzētu tikai runāt par ticību. Eh, kas notiek starptautiskajā klimata pārmaiņu padomē? Eh, daudz cilvēku apgalvo, ka uzticis eh, tā viedoklim, nestoties pat uz to, ka šis panelis operē ar neeksistējušiem datiem. Tālāk Jūs varat iepazīties ar dokumentiem arī po, eh, angļu valodā. Eh, es, eh, es varu piedāvāt pētījumu, ko veica Polijā, un tur ir ļoti pamatoti zinātniski fakti. Tie ir cilvēkam viss uzticis. Trešām kārtām CO2 emisiju samazināšana. Sam, emisijas vajadzētu samazināt līdztekus tādas pamatīgas izpētes veikšanai. Ir, protams, daudz iemesli, kas runā pretī tam, ka visu izraisītu tikai uh, eh, cilvēkrīcība. Gebels kungs, īstenībā ir ļoti daudz kolēģi pieteikušies. Mums tagad ir jāskatās, kā mm, iekļauties sev atvēlētajā laikā, vai arī tad eh, visi uzdos jautājumus un pēc tam uz tiem tiks sniegts kopīgs atbildes. Gebels kungs. Um. Madame le komisār. Komisārs Kunze, es tiešām cienu komisiju, taču dažkārt man lotas rodas iespējas, ka komisija te uzvedas kā tāda, eh, kā tāds avangards, kas tik soļo un soļo un viss esot kārtībā. Komisija ir te izplatījusi zaļās grāmatas, baltās eh, grāmatas 2050. gada ceļa, kad man šķiet ka tam īsti nav jēga. Es gribētu zināt, kāda būs konkrētā politika līdz 2020. gadam, lai mēs sanā, panāktu savus mērķus. Fakts ir tāds, ka Eiropas Savienība ir darījusi daudz, un tā arī pieprasa izvirs prasīt citām mm, nācijām, citām valstīm. Taču Eiropas priekšlikums Kopenhāgenā interesē pavisam nedaudzus. Ja neskaita Barozo, Merkeli un citus. Un tagad jūs mums sakāt, ka Durbanā arī neiezīmēs īpaši pozitīvā gaismā. Skaidrs, ka ķīnieši nekad nepieņems uh, šo te oglekļa tīrzniecības sistēmu. Uh, tāpat kā tie arī negribēja pieņemt Kyoto. Un uh, ķīnieši, indieši, br Brazīļi arī to nedarīs. Nu tad kāda jēga Eiropas Savienībai te izvirzīt kaut kādas prasības, tai laikā, kad mūsu mērķi patiesībā netiek uh, sasniegt, un mēs tagad par 10% piesārņojam. Uh, Mūsu piesārņojums ir 10% no visas pasaules piesārņojuma. Es nezinu, kā tad tālāk rīkoties. Man šķiet, ir jādara tas, ko jūs sacījāt, jāinvestē jaunajās tehnoloģijās, atjaunīgajās enerģijās un pār par visu jāinvestē pētniecībā, taču mēs to nedaram. Mēs vienmēr eh, valkamies ārstē ķīniešiem un citiem, kas eh, investē visā šajās jomās. Tāpēc es gribētu jūs lūgt eh, izvairīties no visiem šiem skaistajiem vārdiem par, par ceļa kārti, jo arī komisārs Ēting, Otingers par to jau runāja bet es gribētu zināt, kādi ir reālie priekšlikumi no komisijas puses. Paldies. Frau Kavaljo. Kavaljo kundze, lūdzu. Thank you, Chair. Uh, thank you. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisāri, ka esat mūsu vidū un paldies, ka sniedzāt mums detalizētu paskaidrojumu. Man ir divi jautājumi. Viens jautājums vakar ģenerāla, budžeta ģenerāla direktorāts mums Uh, paskaidroja, ka 4 miljoni eiro tika ne, netika izmantoti uh, paredzētajā plānā, jo viens projekts netika īstenots. Vai jums, vai komisijai ir kaut kādi plāni, uh, kā šo finansējumu pārnes, piemēram, uz energoefektivitāti, uh, ēkām? Uh, vai eh, ilgspējīgām kopienām. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums ir starptautiskajām klimata pārunām. Vai jūs varētu mazliet eh, specifiskāk pastāstīt par jaunajiem jūsu paredzētajiem elementiem Durbanas sanāksmē? Īpaši saistībā ar eh, nozaru nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnu par CDM Un vai jūs varbūt varētu būt ambiciozāk un iekļaut šos sektorālos nolīgumus starptautisko sarunu kontekstā uh, saistībā arī ar oglekļa mm, izplūdi dažos, dažās nozarēs? Paldies! Paldies! Paldies! Komisārs kundze tagad varētu atbildēt, jo ir uzdot veselu gūzmi jautājumu. Hedegārds kundze, lūdzu. Uh, Lielas paldies. Vispirms atbildēšu Kastīljo kundzei par uh, viedajiem uh, skaitītājiem. Mums jau ir regula. Mums, jūs jautājat, ko mēs darām. Mums jau ir regula, ka 80% no mājokliem līdz 2020. gadam būs jāievieš viedie Uh, skaitītāju, taču tas ir saistīts ar, ar budžetu. Ir pastāv daudz iespēju ar budžetu starpniecību atbalstīt šo viedo enerģijas infrastruktūru, viedo skaitītāju izplatību. Uh, Tādas iespējas mēs skatām komisijā un skaidrs, ka tas arī atainosies mūsu piedāvātajā budžetā, ar kur mēs nāksim klējām pirms 1. jūlija. Un, protams, ka mēs nodrošināsim to, lai tas arī atainojas galējā budžetā. Uzkukas kundzei es varētu sacīt par Ķīnas eh, lomu arī saistībā ar Durban sanāksmi. Es gribētu būt tikpat optimistiski noskaņot, kā jūs ceru, ka jums ir taisnība tagad, kad viena no pamat eh, valstīm, jaunatīst, attīstības valstīm, eh, ka tā būs vadošā valsts koptu, tad runa par Dienvidāfriku, tad arī citas pamat valstis sanāks kopā un virzīsies tālāk progresīvas priekšu. Un eh, jūs jautāju, ko mēs varam darīt Durban sanāks, man arī Kavaljā kundze par to jautāju. Risks par uh, risks ir tāds, ka neko daudz mēs nevaram darīt. Bet tagad dialogs Eiropas uh, komisijā pēc lieldienām mēs uh, sarīkojām sanāksmi ar galvenajām ekonomikas uh, virzītāju valstīm un ASV. Un tad mēs varam būt tas, tas organizators, kas uh, organizē sanāksmes arī ar ministriem, tad kādas, kādi varētu būt iespējamie risinājumi Durbanā? Tad te varētu būt nākotnes juridiskais ietvars, eh, viss tas, kas varētu veicināt progresu. Taču, lai izvairītos no jūsu atainotā scenārija, mēs arī sev uzdodam šādu jautājumu, kāpēc mēs nevaram nākt klajā ar vēl citiem mērķiem, piemēram, kā starptautiskā līmenī iesaistīt kuģniecību un aviāciju, kā veicināt uh, nozaru sadarbību, kā, kā veicināt šo uh, tirzniecības sistēmu. Un uh, jūnijā būs nākošais pārunu rauns Bonnā, un tad uh, Vācija un uh, arī jūlijas sākumā organizē sanāksmi, un, eh, un tad mēs varētu nākt klāt citiem mērķiem. Vai tas ir viegli? Nē. Un eh, tas, eh, kā jūs runājat par Ķīnu, mēs tikai varam paust savas cerības par to. Un vēl jautājums, vai Eiropas Savienība ir nopietna savos centienos apzināt, vairot enerģijas efektivitāti. Padomājiet par vairums, vairumu valdību pārstāvjiem, ministriem vai arī e, uzņēmējiem, skaidrs, ka te ir no ekonomiskā viedokļa acīm redzama loģika, taču mēs vēl ar vienu energoefektivitātes jomā piedzīvojam pārāk mazā efektivitāte, tāpēc uh, komisāra Ettingera piedāvātais enerģijas efektivitātes plāns arī nāca klajā ar dažām ļoti svarīgām iniciatīvām, piemēram, ka katrai dalību valstī eh, katru gadu būtu jā, eh, jāizolē 3% no saviem, jāsiltina 3% no saviem uh, mājokļiem. Un tad te ir jautājums par to, kā var izmantot budžetu. Tad jautājums ir tāds, kā mēs varam uh, sniegt stimuli inovatīviem mehānismiem. Arī šādi iespēja mēs skatāmies. Man ir viena Man ir tāds iespējas, ka dažas jaunās dalībvalsts tiešām gribēs pārņemt šo energoefektivitātes sistēmu, jo viņas redz, ka tas tienā, tiešām nāk par labu viņa ekonomikām nākošajā pagātnē. Būs e, diskusijas, arī Eiropas parlaments ir aicināts tajās piedalīties. Mēs vēl atgriezīsimies pie šiem jautājumiem. Tas būs par eh, darba smiltīm, un, un mēs ceram, ka mēs varēsim eh, panākt vienošanos, lai tad varētu doties tālāk. Šķiet, ka es jau atbildēju Lamberts kungam attiecībā uz energoefektivitātes mērķiem. Vai mums vajadzētu izvirzīt arī resursu efektivitātes mērķi. Šodien, e, šogad mēs pirmoreiz nāksim klajā ar komunikāciju par resursu efektivitāti. Būtībā es jums piekrītu, ka te ir jāskatās viss tāda visaptverošā pieejā, arī saistībā ar Flegmaņu institīvā. Kad jūs runājat par to, vai e, nebūtu jāsalīdzina šis resursu patūriņš ar produkciju, Tad es gribētu atgādināt jums par enerģijas taksācijas direktīvu. Ja mēs turpinām eh, iegūt tik daudz ienākums no nodokļiem, lai finansētu uh, mūsu valsti, uzliekot nodokļus darba, uh, darba ņēmējiem, tad uh, tad mēs uh, vienkārši zaudējam konkur, uh, eh, konkurētas uh, eh, ciņā. Mums drīzāk vajadzētu likt nodokļus pēc resursu izmantojuma. Un te es nesākšos lielā, neuzsākšu diskusijas ar Gerikungu, jo varbūt es nevisai sapratu arī tulkojumu. Jūs uzdevāt jautājumu par to, vai tā tad klimata izmaiņas ir izraisījusi cilvēku darbību. Uh, par to eh, varbūt nav pilnīgi skaidrs, taču man jāsaka, ka pat tie, kas pilnīgi nepiekrīt tam, ka to ir izraisījis cilvēks, tad tomēr mums ir jārisina šī energoefektivitātes tēma, jo tas eh, arī eh, tomēr veicina mūsu ekonomiku un tā vietā, lai finansētu Krieviju vai tuvos austrumus, mēs varētu ieguldīt Eiropas Savienībā. Un runājot par to ātrumu, kuru mums, piekrī, kuru mums pietrūks, man jāsaka, mēs tomēr samazinām emisijas. Un Gebels kungs, es tiešām nevaru jums piekrist, kad jūs sakāt, ka Ķīna nekad nepiekrīti šī oglekļa tirzniecības sistēmai. Tātad es, es tā nevarētu teikt. Bet mums jau pastāv seši pro pilotu projekti. Mēs runājam te par Šanhai, Čongšīnu, pasaules lielāko pilsētu, Pekinu, Londonu. Tās ir pamat rūpnieciskās pilsētas. Un 2013. gadā mēs tur eh, īstenosim lielus projektus. Un Ķīnas ministrs to arī publiski sacīja ne tikai Ķīnas medijiem. Uh, Viņš sacīja, ka nepietiek ar, ar mērķu izvirzīšanu pieciem, uz pieciem gadiem, bet mums ir tas, ko mēs uh, sasniedzam, ietaupot līdzekļus, mums ir jāizmanto arī tālāk. Tā tad, uh, lai kāda būtu viņu sistēma, tai ir jābūt saskaņotā ar mūsu Eiropas sistēmu. Un runājot par uh, oglekļa noplūdu, es to saprotu, saprotu jūsu bažas, tāpēc mēs arī uh, gribējām te īpaši pievērsties tām nozarēm, no kurām emisijas vislielākās. Es domāju, viena joma, par kur mēs tiešām varam vienoties ar jums, ir tā, ka nākošajā budžetā mums ir ļoti svarīgi piešķir prioritāti pētniecībai un attiecī, attīstībai. Inovācija būs Eiropas nākošā, nākotnes progresa atslēga. Un tad, ja tas izdosies, tad prioritātes jaunajā projektā ir jā, jaunajā budžetā ir jāpiešķir atšķirīgi jo vecajā budžetā nebija pietiekoši daudz resursu tā jomai, kas mums ir ļoti svarīga. Tāpēc es domāju, ar, ar to es arī varētu te beigt. Te bija runa par 400 eh, miljoniem no šīs eh, recovery programmas, taču es nezinu, par ko jūs te īsti runājat. Es varētu to pārbaudīt un tad eh, sniegt jums atbildi pēc sanāksmes. Paldies! Um Goebbels kungs vēlējās īsi izteikties. Lūdzu, lūdzu, ļoti īsi. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti labi pazīstu Ķīnu. Es piecus gadus daudz laika pavadīju Šankājā, jo es biju e, Luksemburgas komisārs tur. Un Šankājas mērķis ir līdz 2020 gadam izmantot tikai atjaunojumās enerģijas, un viņi tiešām šo mērķi uh, panāks, jo viņi tiešām investē šajā jomā, kamēr mēs tikai runājam. Angelika Nīblere lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Cienītā, priekš, eh, cienītā komisārs kundze, paldies, ka ieradāties pie mums uz diskusijām. Man ir tikai viena piezīme un viens jautājums. Ņemot vērā notikušo Fukushimā, eh, tagad visur tiek diskutēts par stresa testiem eh, AES, par augstākiem drošības standartiem, un dažās valstīs, it sevišķi Vācijā, tātad manā dzimtenē, tagad uh, tiek ieviesta tāda jauna enerģētikas politika, tiek runāts par atteikšanos no atom uh, enerģijas 2020. un 2025. gadā, tātad vēl šis datums nav īsti skaidrs. Uh, ar ko mēs īsti aizstāsim kodolenerģiju. Tagad par to tiek diskutēts. Vācijā ļoti aktīvi norisinās šīs sarunas, un, protams, mums vajadzētu arī uh, paaugstināt šo atjaunīgās enerģijas procentu, ir jāizmanto citi energoavoti, ir jāpaplašina esošās stacijas, lai patiešām šos ambiciozos mērķus varētu izpildīt, lai attiecīgajā laika posmā varētu atteikties no kodolenerģijas. enerģijas. Tas ļoti cieši sasaucas ar to, kas ir jūsu pārziņā, proti ar klimata aizsardzību. Un jāņem vērā, ka klimata pārmaiņas tagad eh, tiek eh, apspriestas eh, gandrīz vai katru dienu, un ņemot vērā visu notikušo, varbūt uz to ir jāparaugās nedaudz savādākām acīm. Uh, Mums vakardien bija sanāksme ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Mūsu priekšsēdētājs vadīja šo sanāksmi, un tur vairāki deputāti norādīja, ka pieprasījums pēc gāzes nākamo gadu laikā pieaugs visā pasaulē, tātad mums vajadzētu papras, padomāt, ko darīt lietas labā. Nu jā, nav te jēgas ilgi un gari runāt. Pēdējo mēnešu laikā mēs esam ievērojuši tādas, eh, tādus gadījumus, kas zināmā mērā apšauba mūsu klimata pārmaiņu politiku. 2008. gadā mēs eh, gatavojām eh, ziņojumu par klimata politiku, par klimata paketi, bet ja mēs tagad tikai uh, iesim uz priekšu, nestoties ne pa labi, ne pa kreisi, mēģināsim nospraust aizvien jaunus ambiciozus mērķus, tad mēs zināmā mērā aizmirsīsim savu konkurētspējas celšanu. Un tādēļ um, es te redzu tādu deindustrializācijas tendenci. Jā, es skatos, ka priekšstādātā kungs jau nervoza raugās savā pulkstenī, bet man ir vēl tikai daži teikumi. Ir vairākas valsts Eiropas Savienībā, kas ir Uh, sastapušās ar lielu budžeta deficītu tieši tādēļ, ka tur nav pilnīgi nekādas rūpniecības. Nu, Grieķijā, ja mēs vēlamies, lai Grieķija atkal uh, nostātos uz stabilām kājām, mums vajadzētu varbūt uh, formulēt tādu maršalu plānu, bet lai Grieķija varētu atkal stabili nostāties uz savām kājām, tur arī ir jābūt industrializācijai. Protams, mēs varam arī veidot zaļu industriju un uh, Tas, protams, eh, zināmā mērā ietekmēs mūsu uz sastādīto klimata bilanci. Es zinu, ka jūs esat eh, klimata aizsardzības eh, komisāri, jūs vēlaties izvirzīt augstus mērķus, bet lūdzu neaizmirstiet arī mūsu tautsaimniecību, ekonomiku. Ja mēs pieļausim to, ka darba vietas tiek pārceltas uz Ķīnu un citām lielām mm, valstīm, piemēram, Arābu pasaulē, nu varbūt ķīmisko vielu ražošanu, piemēram, Katarā, ir uh, jau vairāki lieli Eiropas uzņēmumi, kas uz turien ir pārcēlušies izdevīgāk noteikumu dēļ. Nu, to mēs nevēlamies piedzīvot. Paldies! Paldies! Dargie kolēģi, es raudzījos pulkstenī tikai tādēļ, ka mums ir palikušas 1,15 minūtes, un noteikti komisārs kundzei vajadzēs 5 minūtes, lai atbildētu uz tiem. Tātad mūsu rīcībā būs vēl tikai 10 minūtes, un vēl 6 kolēģi ir pieteikušies runāt. Nu, jūs varat tagad aprēķināt, cik laika katram ir atlicis žadokungs. Es protu rēķināt, priekšsēdētājs atvainojos. Pirmais jautājums. Kāds jūsu prāts, jūsu prāts būt, būs ITRE komisijā un NV komitē vakar nobalsotā ziņojuma ietekme, jo parlaments grib izdarīt eh, spiedienu, lai Eiropa rīkotos eh, izšķirīgāk un eh, lai tā tomēr būtu tāda kā vadītāja šajā virzībā. Otrais jautājums kādi jūsu prāt ir, eh, kādas ir finansiālās saistības eh, Eiropas valstīm saskaņā ar eh, Kankūnā izvirzītajiem mērķiem? Un tad, kādas ir mūsu tirdzniecības attiecības ar Malāziju? Malaiziju? Mēs te atgādinām uh, palmu eļas uh, izmantošanas ilgspējību. Taču mēs taču zinām, ka Malaizija, tāpat kā daudzas citas uh, valstis Āfrikā, uh, Āfrikā taču sekmē mežu iznīcināšanu un šīs valsts atbildi bija visnotaļ divdomīga. Paldies. Kolēģi Udī. Dīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Daži kome, komentāri Obera kungam. Vispirms par Sarkozī un Merķeles eh, kundzes uh, trūkumu, uh, ka viņi nebija klātai svarīgajā sanāksmē. Un runājot par Ķīnu, eh, mums ir liela atšķirības ar Ķīnu, jo Ķīna nav demokrātija, bet mēs esam demokrātija. Demokrātiskas iekārtas pārstāvi. Priekšsēdā eh, komisārs kundze, es gribētu, gribēju jums pateikties un uzteikt jūsu vadīto uh, darbību šajā uh, jūsu mandāta ietvaros, jo pirmo reizi ir tieši šāda atbildības joma par klimatu. Un es gribētu zināt, ko jūs domājat par Eiropas Savienības uh, tirzniecības politiku, uh, konkrēti, kad ir runa par klimata klauzulu iekļaušanu nolīgumos. M mēs. Uh, to izvirzām kā prerogatīvu, tāpat kā ASV, vai Degu, jūs kolēģis Degūhta kungs jums e, par to ir sacījis saistībā ar e, Urugvais nolīgumu un Merkosur nolīgumu. E, Startautiskā tirsniecības organizācija ar šo jautājumu nenodarbojas. Taču skaidrs, ka Starptautiskā tirzniecības organizācija neļauj jums iekļaut uh, sociālo klauzulu, taču var taču iekļaut uh, klimata klauzulu. Vai mēs šo. Vai mēs šo vīdes klauzulu nevarētu iekļaut arī mūsu apusējos nolīgumos, Florence kungs? Jā, paldies, priekšstādātājs kundze, komisārs kundze. Pēdējo 20 gadu, pēdējos 20 gadus es, es esmu pavadījis eh, ceļojot no vienas klimata konferences uz otru konferenci, un man tiešām pārsteidz, eh, cik lielā mērā cilvēki uzticas visādiem skaitļiem. Un eh, Durbanā arī parādīsies viens svarīgs jautājums, vai mēs panāksim vienošanos vai nē. Mums tā būtu jābūt uzmanības centrā. Un runājot par komitejas sanāksmi vakar, par šo ziņojumu. Bet ja mēs te vienkārši te sacentīsimies ar dažādiem skaitļiem, tad mēs jau nekādu pārsvaru negūsim. Te, protams, var uzdot jautājumu par Kyoto pakotni, kas ir jāmaina. Tad mēs varam runāt par ārpakalpojumu izmantošanu vai kaut kādu citu veidu. Jūs runājat par pētījumu. Jautājums ir tāds. Tātad nu, es pilnīgi piekrītu šiem 20%. 30% arī nebūtu slikti, taču cik tas tiešām izmaksās darba devējiem? Mēs to gribam zināt Vācijā. Tā ir svarīga tēma. Tātad, kā mēs eh, šo pētījumu dabūsim, vai tas tiešām tā notiks, vai tas ir tā kā jau akala atliks un eh, atliks, un kā kā ir ar Japānas nolēmumiem. Arī uz šiem jautājumiem mums būs jāatbild, mums jābūt zināšanām par to. Paraugieties uz to, ko dara citi bez attiecīgiem nolīgumiem. Un te es atgriežos pie Gīrēka kunga jautājuma. Tā tiešām nav mana filozofija. Es piekrītu Nīblērs kundzei. Taču mums ir jādomā par atbildēm. Kāpēc mēs prasām tik daudz, eh, tik daudz no Eiropas tikau kundze? Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Mēs esam visi pārliecināti par to, ka jādara vairāk energoefektivitātes labā. Un es gribētu runāt par direktīvu, un tur tiek prasīts lai vismaz 15% no reģionālās attīstības fonda dalībvalsts varētu izmantot, lai investētu eh, ener ēku energoefektivitāte. Dalībvalstīm ir jā, jāparāda šī iespēja izmantot šā šo fondu. Un te eh, tika runāts par eh, vides komitejas balsojumu. Man šķiet ir ļoti svarīgi atsaukties uz 90. gadu uh, izmešiem. Un tā tad piemērs no Rumānijas. E, salīdzinot ar 90%, 90. gadiem par 40% Rumānija ir samazinājusi savu, savus izmešus. Nevis e, e, efektīvākas rūpniecības dēļ, bet tāpēc, ka mēs esam slēguši daudzas rūpniecības uzņēmumus. Tomēr nevarētu sacīt, ka tāpēc mēs esam kļuvuši konkurētspējīgāki. Mums ir e, jābūt konkurētspējīgākiem un jāražo ekoloģiskāk. Mēs nedrīkstam e, klimata izmaiņu dēļ zaudēt darba vietas. Un runājot par e, obligātiem mērķiem izmešu samazinājumā, taču, diemžēl, mums nav daudz iespēju uzturēt uzņēmums tos rūpniecību, tās rūpniecības uz, nozares, kurām š, šī izmeši mm, ir nepieciešama rūpniecības eh, gaitā. Eh, Tik arī runāts, ka ir bijuši krāpniecības gadījumi saistībā ar eh, PVN. Un kā, kādas jūs esat paredzējuši pasākums, lai mēs varētu reāli strādāt, Rodas kundze? Kungs. Paldies, mans jautājums varētu būt mazliet provocējošs, taču es esmu pārliecināts, komisārs Kungs, ka jūs spēsiet uz to atbildēt. Vai jūs tiešām vēl ar vienu uzskatāt, ka ANO ceļš ir pareizais, pa kur mums ir jāiet, ja mēs gribam gūt panākumus apkarojot klimata izmaiņas? Man šķiet, ka Kankūna drīzāk eh, bija tāda kā miroņa parāda nekā reāli mērķi CO2 samazināšanai vai arī to iespējamai īstenošanai. Var jau būt, ka tā nav taisnība, taču tieši man šāds iespējas radās. Un kā jūs zināt, tas, ko mēs uztveram, ir mūsu īstenība. Vai nebūtu vērts pārdomāt visu šo ietvaru, struktūru, kādā šīs eh, sarunas norisinās. Paldies! Dziņkuja, paņi komisārs. E, Kaļārska Babīnska, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien mēs runājam par Durbanu. Polijas prezidentūra. Arī uh, iekrīt tieši tajā pašā laikā, kad notiks uh, e, samīts Durbanā. Uh, Vēlējos pavaicāt, kāda loma būtu jāspēlē Polijas prezidentūrai. Pomysłach o wyjściu w ogóle spoza tych ram dotychczasowych. Es nevēlos, lai šo veco iniciatīvu līķis tiktu aprakts. Ko var darīt polijas prezidentūra, lai nāktu talkā? Un eh, pievienojoties Nīblers kundzes teiktajam, mums vajadzētu uh, apvienot savus klimatu mērķus ar Eiropas Savienības konkurētspēju. Uh, cenšoties visu tikai padarīt tīrāku, mēs nevaram atteikties no mūsu rūpniecības. Vācija atteiksies no kodola enerģijas, jādomā par uh, energoapgādes drošību, tad mums varbūt vajadzēs vairāk izmantot gāzi. Ko jūs domājat par gāzi? Ko jūs domājat par uh, slānekli, kas uh, ir uh, mūsu valstī? Mēs vēlamies to eksportēt. Nu, Komisārs kundze, jums tagad izcilais uzdevums uz visiem jautājumiem atbildēt piecās minūtēs. Paldies, paldies, ļoti labi atbildēšu sākumā Nīblers kundzei, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Jūs teicāt, ka nevajadzētu uh, aizmirst konkurēt spējas veicināšanu. Jā, viss tam var piekrist. Es tāpat vēlos teikt, ka tieši šī iemesla dēļ. Uh, Visos kritērijos ir minēti galvenie sektori, kas ir visvairāk pakļauti šiem jaunajiem noteikumiem. Tā tad ir tirgi ārpus Eiropas Savienības un uh, jādomā, ka tiem nevajadzētu piešķirt visas ETS atļaujas par velti. Protams, jāpadomā par energoefektivitāti. Un, piemēram, eh, tā ir viena no mācībām, ko guva, ķī, eh, ko guva Japāna pēc Fukushimas katastrofas. Un, uh, Tā tad viņi ir guvuši tādu mācību, viņi tikai taupīs, taupīs, taupīs un izmantos aizvien vairāk atjaunīgo energoavotu. Jā, tā ir viena no energoefektīvākajām valstīm pasaulē. Ja mēs būsim pietiekami gudri, mēs varēsim veicināt izpēti, savu radošo garu un mūsu pozīcija tirgos kļūst vēl tikai spēcīgāka. Uh, Mēs saprotam, ka pie, pieaugs pieprasījums pēc uh, enerģijas un mm, tirgi uh, nepieaugs, bet tie tirgi un uzņēmumi, kas piedāvās uh, klimata pārmaiņas neradošus, atjaunīgus energoproduktus, būs ļoti spēcīgi. Mēs varam pateikt, ka šāds pieprasījums pieaugs trīskārši līdz 2020. gadam, un mums savas līderu pozīcijas ir jāsaglabā. Ja es pareizi sapratu signālus, ko saņēmu no Vācijas valdības, viņi saprot, ka tas radīs jaunas darba vietas, kas mudinās attīstību Eiropas Savienībā un Vācijā, nevis sasniegs pretējo efektu. Tāpat jūs man vaicājāt par ziņojumiem no Eiropas parlamenta. Jā, tas ir ļoti vērtīgi, un tas ir ļoti vērtīgi ņemot vērā arī eh, dažādas dalību valstu intereses, un tas pat ļauj pārliecināt pašas skeptiskākās dalību valstis ja mums būs pietiekama laba argumentācija. Un ir jāsaprot, ka komisija ar parlamentu ir sadarbojušās jau gadiem, lai varētu pieņemt normālus, loģiskus lēmumus. Un es ceru, ka šis labais iestaigātais celiņš mūs vedīs tālāk. Malaizija, palmu, eļa, Āfrika - ļoti liels jautājums, ņemot vērā. teritoriju Āfrikā. Teritorijas sagrabšanu Āfrikā mēs piedzīvosim jaunu situāciju un tas tieši šī iemesla dēļ es šo netiešo zemes izmantošanas jautājumu aizvien iekļauju savā darba kārtībā. Ja kaut kas noies greizi audzējot kultūras, kas paredzēts biodegvielai, mēs sastapsimies ar pārtikas produktu trūkumu un, protams, tas ietekmēs arī visus ilgspējas kritērijus Eiropā. Tālāk bija jautājums par vides klauzulu. Uh, Iekļaušana tirzniecības nolīgumos to uzdeva Odī jautājums Merkozūr, par to tik runāts, un pēc diskusijām pagājušā gadā mēs turpināsim darboties šajā virzienā, vedot sarunas ar Merkozūr valstīm. Tāda ir komisijas eh, pozīcija. Florence kungs, vai būs vienošanās Durbanā, ko dara ķīnieši? Kā jums atbildēt? Kā garantēt caurskatāmības līmeni. Mēs saprotam, ka Ķīna pēdējo 12 mēnešu laikā mums ir aizskrējusi milzus soļus priekšā un uh, rīkojas savādāk nekā mēs to sagadījām pēc Kopenhāgens un Kankūnas. Es, protams, saprotu, ka ir sarežģīti atbildēt uz jautājumu, vai mēs varēsim panākt juridiski saistošus kritērijus Durbanā vai Eiropas dēļ vai citu spēlētāju dēļ. Nē, es nesaukšu vārdā tos, kas nevēlēsies tam piekrist nu, ja tas viss tik lēni velks uz priekšu, varbūt mums no kaut kā ir jāatsakās. Bet, kolēģi, pirms trim uh, gadiem, kad jūs pieņēmāt enerģētikas un klimata paketi, Eiropa bija vienīgais reģions pasaulē kopīgi ar Šveici un Norvēģiju, kas pateica, ir jābūt konkrētiem mērķiem. Tagad vairāk nekā 90 valstis ir parakstījušas Kopenhāgenes kritērijus, eh, Kopenhāgenes eh, vienošanos un teica, jā, kritēriju vajadzīgi. Tas nenotika pēc Kankūnas. Jā, protams, eh, varbūt dažreiz tas norisinās gliemežu tempos, bet mēs nevaram sasniegt visu, ko vēlamies. Bet tas nāk par labu Eiropas uzņēmumu interesēm, ka tagad visas G20 valstis, izņemot Sauda Arābiju, ir noteikušas kritērijus pašmājās. Citi, citur tie varbūt nebūs juridiski saistoši, bet tie tiks iekļauti dalību valstu un citu valstu likumdošanām. Emisija tirzniecības schēma tagad tas tiek darīts Korejā, tiek ieviests pilotprojektos Ķīnā, Kalifornija arī par to jau ir ieinteresējusies, astotā lielākā ekonomika pasaulē, un jā, viss norisinās pārāk lēni, bet mēs tomēr uh, virzāmies uz priekšu maziem, maziem soliņiem, solīšiem, un kurš tad ir tajā ieinteresēts visvairāk? Mūsu uzņēmēji jo globalizētajā pasaulē mums vajag mēģināt radīt tādu starptautisku arhitektūru, nevis kaut kādas simts atšķirīgas sistēmas. Kolēģi, nav jau tā, ka mums viss ir, eh, viss savs spēks un enerģija jāiztur, jāiztērē šajās startautiskajās klimata pārunās, bet tieši tādēļ ir arī divpusēja sadarbība ar Ķīnu, ar Indiju, ar Kaliforniju. Uh... Un arī ar citām lielajām tautsēmniecībām. Visbeidzot, Florence kungs vaicā, ko tad īsti dara Japāna? Tātad, eh, vai kāds viņiem varēs pārmest, ka viņi neievēro starptautiskos kritērijus, viņi mēģina pārbūvēt eh, skartās teritorijas eh, daudz vidē draudzīgākā veidā, jo viņi redz šo rūpniecisko potenciālu. Uh, Es uzskatu, ka viena no lielākajām pārmaiņām, ko mēs piedzīvojam Eiropas Savienībā, kad mājā komisija nāca klajā ar paziņojumu, kā sasniegt 30% mērķi, kādi būs ieguvumi, kādas būs izmaksas, un pēdējo 12 mēnešu laikā mums izdevās mainīt diskusiju toni Eiropā Tas bija tāds ļoti ierobežots process, bet tagad jau tas ir paplašinājies. Mēs domājam, ko darīt, kā būt viediem, kā paaugstināt savu konkurētspēju, nevis to mazināt. Priekšsēdētāji kungs, mēs te nesēžam tikai rokas klēpī salikuši raugoties, ko darīs citi. Protams, mums ir eh, nepieciešams vairāk laika, lai arī pārējie spēlētāji beidzot runātu skaidru valodu un apņemtos ievērot saistošas mērķus pie starptautiskā saruna galda un neaizmirsīsim to, ka šīs valstis, kas varbūt uh, nav tik aktīvas un ašas starptautiskajā kontekstā, rīkojas pietiekamā ātri pašmājās. Un visbeidzot, pirms divām dienām es devos uh, aplūkot šo uz uh, saules baterijām darbināto uh, lidmašīna, kas tagad stāv uz Aventiem slidostā Beļģijā. Tā ir lidmašīna, kas var lidot 26 stundas bez pārtraukuma. Tā nav tāda tīrā solārā lidmašīna ko var darbināt eh, tikai ar eh, saules bateriju palīdzību, bet varbūt tas nav pats interesantākais fakts. Viņiem ir 80 sponsori. Tas ir pats interesantākais. Tās ir lielāk, tie ir lielākie uzņēmumi Eiropā. Un tas ir izcils piemērs, ka ja jūs kaut ko vēlaties darīt, jūs varat pārliecināt e, kompānijas investēt šādā ražošanas procesā. Un to var darīt visur. Nu, mēs varam izmantot arī. E, ļoti vieglus materiālus, un šī lidmašīnas var tikpat daudz, cik viena automašīna. Tas ir vienkārši neticami redzēt ko tādu. Tas ir vēstījums, ko mēs varam paust. Tā tad Eiropa. Lūdzu, neesiet pārāk pieticīgi, mēs esam pietiekami radoši, pietiekami gudri, ambiciozi, varam uh, veikt atklājumus Eiropas Savienībā. Uh, Ir jābūt konkrētam ietvaram, likumdošanas jomā jāie, jābūt investīcijām izpētē un attīstībā. Mēs varam eh, izrauties priekšā un apsteigt citus pie finiša taisnes. Mēs varam izmantot klimata un uh, enerģētikas jautājumus kā mūsu attīstības dzinēju spēku. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies! Paldies par šīm diskusijām, par saņemto informāciju. Tagad sanāksmi esam beiguši un tiksimies uh, atkal šajā pēcpusdienā.